visiem. Es, mēs sākam mūsu šīs dienas sanāksmi. Es atkārtoju vēlreiz, esiet sveicināti visi. Apstiprinām darba kārtību. Ungārijas eh, prezidentūra ir piedāvājusi mums skatīt 2011. gada martā rezultātus par KLP nākotne pēc 2013. gada, un esmu uzaicinājis Ungārijas lauksaimniecības ministru viedokļu apmaiņai, kas notiks rīt pulksten 15. Un uh, pirms tam uh, notiks debates par grozījumiem, par desa grozījumu. Un, ja, nekādu citu iebildumu nav, tad ar šo nelielu grozījumu mēs apstiprinām darba kārtību, pievienojot rīt pēcpusdienā Ungārijas prezidentūru mūsu darbu sarakstam. Šīs dienas sanāksme tiek straumēta, uzreiz es arī vēlos sveikt mūsu vidu Ģenušu Potočņiku, kurš ir komisārs atbildīgs par apkārtējo vidu. Potočņika kungs apkārtējā vide ir aizvien ar pieaugošu nozīmi lauksaimniecībā. Un mēs gribētu izmantot šobrīd iespēju jums klātesot lauksaimniecības komitejā, lai jūs varētu izklāstīt mums savu viedokli pār KLP reformu pēc 2013. gada un arī dzirdēt jūsu viedokli pār jūsu redzējumu lauksaimniecībai Eh, caur jauno KLP perspektīvu raugoties. Un, protams, kā tas būtu lauksaimnieku interesēs. Un, un tāpēc es bez kavēšanās došu vārdu Potočnika kungam. Pēc tam notiks e, debates. Lūdzu, jums vārds priekšsēdētāji, Dekastro kungs, godējumie lauksaimniecības komitejas locekļi. Ir patiesas prieks būt šodien jūsu priekšā, un es augstu vērtēju iespēju apspriest jautājumus, kas ir saistīti ar apkārtējo vidi šeit lauksaimniecības komitejā. Mans tēvs bija lauksaimnieks. Un, and, uh, the... un uh, Eh, krodzinieks. Un viņam ir 88 gadi jau drīz, un viņš vēl aizvien nodarbojas ar saviem lauka darbiem. Un tas, ko es iemācījos jaunībā, tas ir cienīt skaisto, bet grūto lauksaimnieka dzīvi. Un arī jāatzīst, ka mēs dzīvojam ļoti trauslā laikā. Mēs esam eh, vairāk nekā jebkad savstarpēji atkarīgi Eiropa kļūst par savu veidu nelielu ciemu. Saskaņā ar apvienoto nāciju datiem 20. gadsimtā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis četras reizes, ekonomikas devums 40 reizes ūdens patēriņš 9 reizes, zīve nozveja 35 reizes, fosilo degvielu izmantošana 16 reizes un CO2 izmeša apjoms 17 reizes. Ja tam visam mēs pievienojam to, ka mūsu iedzīvotāji saskaņā ar aplēsēm eh, gadsimta gaitā pieaugs līdz 9 miljārdiem un e, pieaugošo ekonomiku patērējošo cilvēku skaits pieaugs attiecīgi, tad rezultāts ir acīm redzams. Mēs nevaram turpinām dzīvot un e, šādā veidā. Mums ir jāmaina mūsu ražošanas un patēriņu paraugi, un mums ir nepieciešama e, sava veida veselā saprātā revolūcija. Eh, trīs veidi, eh, kas visvairāk ietekmē apkārtējo vidi, ir uzskaitīti jebkurā pētījumā - enerģijas ražošana, transports un lauksaimniecība. Un nesenā vidas aģentūra ziņojumā zemes un ūdens eh, aps, apsaimniekošanai mēs secinām divus galvenos izaicinājumus nākotnēji Un mana savu mandātu laikā ir trīs politiskās prioritātes - resursa efektivitāte, bioloģiskā daudzveidība un labāka ieviešana. Resursa efektivitāte ir ļoti būtiski resursus definēt visplašākajā šī vārda nozīmē, ieskaitot dabas resursus, ūdeni, ekosistēmas, augsni un tā tālāk. Un pilnīgi skaidrs tas ietekmēs lauksaimniecību, kur šie resursi ir ar centrālo pozīciju lauksaimnieku ikdienas dzīvē. Es ļoti bieži esmu runājis par šo jautājumu nozīmi un apkārtējās vidas uh, eh, uh, eh, ieteikumi šajā sakarā. Kopā me, mežsaimnieki un lauksaimnieki eh, pārvalda pārvalda augsnes, tas, eh, kādā veidā viņi pārvalda ūdens resursus, ir ļoti nozīmīgs, taiskaitā bioloģiskai daudzveidībai un arī klimata pārmaiņu mērķiem. Lauksaimniecība eh, var sniegt pozitīvu ietekmi apkārtējai videi, bet ja kaut kas notiek ne tā, tad potenciāls eh, problēma radīšana ir tieši tikpat liels. Un mēs varētu piekrist tam, ka. Kā veiksmīgas KLP reformu secība kopš 90. gadiem ir bijušas pozitīvas, taču mums ir jāpiekrīt arī tam, ka uh, var izdarīt vēl vairāk. Un tagad es gribētu darīt uh, jums zinām savu nostāju attiecībā uz nākotnes KLP. Būs nepieciešams rieģēt uz uh, tiešo maksājumu pārdala liktajām gaidām, uz lauksaimniecības konkurētspējas stiprināšanu un lauka attīstību bet arī ir būtiski tas, lai nākotnes KLP palīdz nodrošināt to, ka mēs varam risināt tos eh, apkārtējās vidas un klimata izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies šodien. Šīs bāžas ir ļoti augstu ikviena Eiropas pilsoņu dienas kārtībā. Un es uzskatu, ka eh, tēriņi KLP var būt eh, pamatoti, ja mēs sniedzam savu devumu Eiropas Savienības klimata mērķu sasniegšanā. Mums šie izaicinājumi ir jārisina, lai mēs varētu izvairīties no nopietnāku problēmu risināšanas nākotnē, vai arī, citiem vārdiem sakot, profilakse ir eh, labāk nekā ārstēšana. Un domājot par nākotni. Sanctioning farmers who do not lauksaimniecībai ir jābūt zaļai. Un arī mums ir jādomā par apkārtējās vidas noteikumiem, par kuriem mēs esam vienojušies. Mums ir jāuzsteidz tie, kuri ir eh, strādājuši pie, šie, eh, pie šiem jautājumiem, ja tirgus vēl savus atlīdzības tiem nesniedz. Tāpat arī mums ir jādomā par eh, komisāra Čološā Hedegārdas komisārs un manis parakstītajās vēstulēs citēju pirmkārt. E, ir jādomā pār tiešo maksājumu zaļināšanu, nodrošinot to, ka leiks, e, lauksaimnieki šo politiku ievieš visā Eiropas teritorijā. Otrkārt, lai stiprinātu lauka attīstību, stiprinot strateģiskus mērķus balstoties uz prioritātiem un kvantificētiem mērķiem saskaņā ar stratēģiju Eiropa 2020, kā veiksmīgāku, spēcīgāku sistēmu radītājiem, kas dot iespēju uzra... sakot rezultātiem, un treškārt virzot un stiprinot un vienkāršojot eh, savstarpējo atbildību lai varētu labāk risināt klimata jautājumus, kā arī nodrošināt to, ka tas atvēra likumdošanu, kur ir būtiski lauksaimnieku aktivitātēm. Beidzu citātu, tā ir komisijas nostāja un nevis mana nostāja. Mans. Particular... Pirmo pilāru zaļināšana ir ļoti nozīmīga, ņemot vērā pasākumu plašo teritoriālo aptvērumu, un tas nosaka pamat līniju minimālajām prasībām lauksaimniekiem it visur, un Eiropa uh, sniegtu savu atbalstu un atlīdzību viņiem, identificējot tos mērķus, kas ir būtiski mums visiem. Pirmā pīlāra zaļināšana nozīmē ambiciozākus lauksaimniecības mērķus lauku vidē, kas koncentrējas uz apkārtējo vidi un klimatu uh, vērstiem uzlabojumiem. Uh, It īpaši vēl jau vairāk, ja tas notiek eh, ar tīri likumiskām prasībām. Tālāk, bioloģiskā daudzveidība. Zinātnieki mums norāda, ka mēs varam eh, būt nonākuši tajā periodā, eh, kad cilvēki radītas aktivitātes noved pie sugu iznīcības. Un Eiropas Savienība ir apņēmusies cīnīties pret šādu eh, sūgu iz, iznīdēšanu un maksimāli atjaunot jau videi nodarītos uh, postījumus. Tāpat arī Natūra 2000 tīkliem veidoši ir nozīmīga un īdomā ir, īpaši jādomā ir par lauksaimniekiem, kas strādā ārpus aizsargātām jomām. Tāpat arī ir jāsaka līdzīgi vārdi par pareizu lauksaimniecisku prakšu ieviešanu un jāuzteic tie uh, lauksaimnieki, kuri strādā sargājot augsni, uh, ūdens resursus, klimata resursus. Un ar komisāru Čolešu mēs apspriežam to, kā atsevišķas uh, prakses, kā attiecīgas atmatas, ražu diversifikācija un citi pasākumi varētu tikt iekļauti kā zaļinoši komponenti tiešajos maksājumos Eh, ilgadīgas ganības ir nozīmīgas. Eh, tāpat arī ekoloģiskās atmatas palīdz veidot bioloģisko daudzveidību. Tomēr mums ir jādomā par zaļiem koridoriem, kuri kļūs ārkārtīgi svarīgi risinot klimata izmā, pārmaiņu ietekmi un padarot mūsu ekosistēmas pretoties spējīgas. Pirmā eh, pilāra pasākums stimulējot zaļo izaugsmi Eh, palīdzēs novērst augsnes eroziju, ūdens piesārņošanu. Savukārt eh, citi pasākumi palīdzēs mums celt augsnes eh, produktivitāti un samazināt vajadzību pēc ķīmiskiem, ķīmijas papildevām. Savukārt tas varēs pozitīvā veidā ietekmēt bioloģisko daudzveidību un ūdens tīrību. Šie ir daži piemēri tam, kā mēs varam domāt par uh, E, klimatu un apkārtējās vidas mērķiem nākotnē. Un es vēlos sacīt arī to, ka tas attiecas uz vienkāršošanu. Gan lauksaimnieki, gan dalībvalstis vēlas vienkāršāku lauksaimniecības politiku. It īpaši, lai varētu e, virzīt un vienkāršot e, savstarp šķērs atbildības noteikumus. Un mums ir nepieciešams rast pareizo līdzsvaru starp valsts politikas mērķiem un administratīvajām nastām, protams, kamēr uh, Ehm, tik tālu, cik tālu manis pieminētie mērķi tiek īstenoti ļoti daudz vidas aizsardzības pasākumu, par kuriem esmu runājis šodien, ir ārkārtīgi būtiski e, ilgadīgai lauksaimniecīgai. Lauksaimnieki ir atkarīgi no labas kvalitātes auglīgas zemes, no ūdens pieejamības, e, no aputekšņošanas un no klimata kontrolas, e, e, e, klimata pārmaiņu kontrolas. Tāpat arī mums ir jāapzinās tas, cik nozīmīgs eh, lauksaimniecības nozārei ir ilgtspējība. Un mums ir jādomā par nākamajām Eiropiešu paudzēm, kā arī par šodienas lauksaimniekiem un tiem, kur strādās viņu vietā nākotnē. Godējumie komitejas deputāti, dzīve ir sarežģīta un mēs saskaramies ar daudziem izaicinājumiem, kur pieprasa no mums Eh, integrētas un visaptverošas atbildes. Tādas politikas, kas risina šo sarežģītību sistēmiskā un strateģiskā veidā. Ja mēs domāsim tikai par savām konkrētām interesēm, tad mēs būsim zaudētājos. Un es vēlos veidot spēcīgu, konkurētspējīgu lauksaimniecību, uh, un tādu lauksaimniecību, kurā strādājošo loma tiek atzīta, ir nozīmīga, un mums ir jādomā par lauksaimniecību visu mūsu interesēs. Un, protams, šajā sakarā es darīšu visu, kas ir manos spēkos, un es eh, gribu rēķināties arī ar jūsu atbaldu. Paldies par uzaicinājumu šodien, un paldies par uzmanību. Paldies! Grazie, komisārio! Paldies, komisār! Paldies, eh, Jānēš! Tevis sacītais ir ļoti nozīmīgs, vēlos tev pateikties, es domāju, ka tu izsacījies ļoti skaidri, un tu apliecini savu labo izpratni par lauksaimniecību. Mēs tik tiešām visi vēlamies tādu lauksaimniecības politiku, kas ir zaļāka, bet arī mēs vēlētos, lai šī papildu leģitimitāte e, tomēr e, nesarežģīt lauksaimnieku dzīvi mēģinot eh, pārveidot eh, šo eh, zaļināšanu par izdevību, bet nevis par papildu birokrātiju. Tagad mums ir pietiekušies ļoti daudz runātāju debatēs, un vispirms es došu vārdu referentam desam, un pēc tam visiem pārējiem, mēģinot vislabāk pārvaldīt vienu un otru laiku. Albert, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, par to, ka esat ieradies uz mūsu šīs dienas sanāksmi. No jūsu teiktā es sapratu, ka ja mums būtu atbilstoši resursi, tad mēs arī varētu sasniegt izvirzītos mērķus. Mums ir saiknes starp vides un lauksaimniecības politiku, bet man jānorāda, ka es kā zemnieks uzskatu, ka mēs visi esam vienā laivā un mums ir jādomā par to, lai lauksaimniecības sistēma kļūtu ilgtspējīgāk nekā tā ir šobrīd. Esmu apmeklējis daudzus reģionus uh, un neesmu redzējis neko vidēji draudzīgāk kā to, kas ir Eiropā Protams, ir arī trūkumi, un mums ir jāstrādā pie to labošanas. Jūs pareizi norādījāt, ka lauksaimniekiem nav jācieš, viņi nav jāsoda, bet mums drīzāk ir jāatbalsta tie, kas uh, rūpēs par vides aizsardzību. Jūs minējāt pirmo pīlāru. Un uh, Es redzu, ka Eiropā, domājot par kompensāciju maksājumiem pirmajā pīlārā, mums ir atšķirības no, tas ir no, tie ir no 5 eiro līdz 600 eiro. Un tādēļ šīs pīlārs mums būtu jāpadara zaļāks. Zemnieki, kas saņem 50 eiro, teiksim, ja viņi veiktu šos vidas pasākums, viņiem būtu jāspēj saņemt 180 eiro, nevis 15, kā tas ir šobrīd. Esmu uh, iepazinies arī ar statistikas datiem un uh, tie, šie dati liecina uh, par uh, uh 32 gadiem no 1966. līdz 2008. gadam. Pie ražošanas pieaugums ir bijis Eiropā 1% gadā. Citos rajonos, reģionos eh, šis pieauguma temps ir pārsniedzis 100%, piemēram, Āzijā. Ja mēs eh, rūk, palūkojamies uz gaļas ražošanu Eiropā, tad pieaugums ir bijis 6%, bet E, Āzijā 387% šis pieaugums ir bijis. Mums jāpatur šie skaitļi prātā, komisāra kungs, kad mēs domājam par priekšlikumiem, par to, ko mēs prasām no lauksaimniekiem Eiropā. Ja mēs e, palūkojamies uz to, kas varētu notikt, ka ražošana tik pārcelt uz citiem reģioniem, ka tur vēl notiek pieaugums, mums ir jādomā arī par vidas aizsardzības pasākumu īstenošanu. Mērķi eh, vidas aizsardzības jomā citos pasaules reģionos ir daudz mazāk eh, stingri nekā Eiropā, un mums ir jādomā par to, kā saglabāt lauksaimniecisko ražošanu Eiropā. Jo uh, ir runa ne tikai par to, ko mēs darām Eiropā, kādus vidas pasākums mēs īstenojam, bet mums ir jādomā par pasauli kopumā un jāierosina pasākumi. Jums uh, būtu uh, jāizdomā, kā labāk informēt lauksaimniekus par potenciālo ieguvumu, un tad viņi vairāk atbalstītu šos piedāvātos pasākumus. Nesen es apmeklēju Somiju un braucot prom no Helsinkiem, es skatījos pa lidmašīnas logu uz, uz zemi un domāju, kas varētu būt vēl zaļāks Somijā, kur jau ir tik zaļa ainava. Un es domāju, ka mums nebūtu jāliek papildus sloks uz zemnieku pleciem, lai uh, padarītu šo politiku zaļāku. Es domāju, ka mums ir jādiferencē mūsu pieeja. Mums ir 27 dalību valstis. Ja mēs palūkojamies uz šīm valstīm, tad mēs redzam, ka dažās valstīs vairāk nekā 40% finansējumu tiek novirzīts vidas pasākumiem, bet citās valstīs šīs uh, īpatsvars ir mazāk nekā 1%. Un tādēļ mums ir jārīkojas tajās jomās, kur maz kas ir darīts vidas aizsardzības jomā. Mēs uh, runājam par augstnes un ūdens resursu aizsardzību, bet mums ir jārūpējas par to, lai šī aizsardzība tiktu īstenota tā, ka nenotiek konkurences kropļojumi. Šai pieeja jābūt ir izsvērtai. Un ja mēs palūkojamies par to, kas notiek Vācijā, manā valstī. Vācijā. Līdz 2013. gadam 1,5 miljārdi eiro tiks iztērēti eh, zemei, kura tiks pārveidot no lauksaimnieciskās zemes uz vienkārši zaļajās teritorijās un ganībās, pārveidot no lauksaimniecības teritorijas ganībās. Mums ir jādomā par vienmērīgu slogu sadali un jārūpējas arī par, par to cilvēku atbalstu, kas jau rīkojas. Un varbūt mēs vēlāk varētu arī uh, apspriest um, atbilstības kritērijus un to īstenošanu. Daudzās valstīs nav īstas izpratnes par to, kā uh, tiek šie kritēriji piemēroti. Es domāju, ka mums ir nepieciešama ļoti vienkārša sistēma, un jebkuri pārkāpumi ir jāsaista, jā, tie, uh, jāsoda. Un uh, Es domāju arī, ka ir nepieciešams vienkāršot procedūras. Lauksaimniekiem ir jāspēj rūpēties arī par vidas aizsardzības pasākumiem. Un es gribu teikt, ka ilgtspējīga attīstība ir saistīta ar lauksaimniecību un mežsaimniecību. Un šīs nozares it īpaši uh, mazie uzņēmumi, kas strādā šai nozarei, arī to dara. Šie, šeit uh, zeme tiek pārmantota paudzēs, un viņi iestājas par ilgtspējīgu lauksaimniecību, un es ceru, ka mēs spēsim veiksmīgi sadarboties arī nākotnē, ka mums būs laba izpratne par to, ko mēs darām. Paldies, Alberta! Τον κύριο Επίτροπο για την ενημέρωση που μας έκανε σήμερα. Es vēlētos pateikties komisāram par visu informāciju, ko viņš mums šodien sniedza. Es vēlētos arī pateikties par viņa īstenoto pieju, domājot par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni. Tā tiešām ir jauna pieeja, un tieši tāda mums arī ir nepieciešama. mēs runājam par maksājumu pārdali, un arī šajā jautājumā es atbalstu kolēģa Dessa teikto. Lauksaimniekam Eiropā, kam šobrīd ir 50 hektāru zemes, Un mēs zinām, ka Eiropā ir tādi lauksaimnieki, kam pieder tikai divi hektāri un kas tomēr ir pro, profesionāli lauksaimnieki. Tātad situācija dažādās valstīs ir atšķirīga. Un tomēr ir virkne lauksaimnieku, kas saņem uh, Eiropas Savienības maksājumus. Un mums ir jāņem vērā tas, ka situācija var būt ļoti atšķirīga. Vēl viens jautājums. Es, es domāju, ka mēs visi būsim vienisprātis, ka uh, Eh, ir nepieciešams eh, padarīt kopējo lauksaimniecības politiku zaļāku. Bet vēl ir viena iezīme, kas ietekmē kopējo lauksaimniecības politiku, proti geogrāfiskais stāvoklis. Un geogrāfija. Pasaulē mēs neesam vieni paši. Notiek sīva konkurence ar ārpus mūsu robežām. Ja mēs eh, gribam padarīt zaļāku mūsu KLP, bet citos pasaules reģionos šādi pasākumi netiks veikti, tad mēs nostādīsim mūsu lauksaimniekus neizdevīgā situācijā, mazinot viņu konkurētspēju. Tā kā es domāju, kad mēs izvirzam tālajošus mērķus, ir jāparedz arī atbilstoši finansējumu šo mērķu sasniegšanai rīt vai parīt var uh, rasties budžeta deficīts, mēs nepiešķirsim pietiekam finansējumu lauksaimniecībai, un tad visi šie pasākumi nebūs, uh, neko nedos. Ja mēs gribam izvirzīt jaunas uzdevumus Eiropas lauksaimniecībai, tad ir jāparedz arī atbilstošs finansējums un atbilstīgi arī jāieplāno pietiekams finansējums. Piedāvātie pasākumi šķiet tiešām interesanti. Uh, par uh, atmatām runājot, par uh, zaļināšanas pasākumiem. Tas tiešām ir interesantas iniciatīvas. Un tomēr uh, mums, mēs saskaramies arī ar izaicinājumu centrālajā un ziemeļa Eiropā, bet dienvidē Eiropā situācija savukārt ir atšķirīga. Un šeit mums jāpatur prātā komisijas priekšlikumi. Proti šeit ir runa par uh, vīnogulāju un olīvu koku platību saglabāšanu. Mēs zinām, ka šeit situācija ir diezgan sarežģīta, un es gribētu zināt, kāpēc komisija par to nerunā. Paldies papastām, kas kungs, tagad Hazlikungs. Paldies, es gribētu pateikties komisāru kungam par uh, to, ka esat mūsu vidū, ka piedalāties šajā dialogā. ir ārkārtīgi svarīgi, lai vide un lauksaimniecības jautājumi tiktu tuvināti, un eh, tieši tāpēc ir ārkārtīgi būtiska šī kopīgā iniciatīva. Mums nepieciešams nodrošināt, lai lauksaimniecības politika neietu pretrunā Eiropas eh, zaļajiem mērķiem un politikai 2020. Lauksaimniecībai tāpat ir jāmazina klimatisko izmaiņu sekas. Eh, šai ziņā mums ir skaidri jānosprauž savu nostāju Un jānosaka, cik lielā mērā lauksaimniecība ir atbildīga par klimatiskajām izmaiņām. Es nedomāju, ka tie ir tikai 10%. Mums ir jāpaturprātā arī tas, ka uh, importējot, piemēram, uh, lobarību, tiek importēti resursi no citām valstīm, kas varbūt nevienmēr ietilpst mūsu CO2 izmešu aprēķinos. Tā, piemēram, uh, Dienvidamerika daudz patērē. Un, kā es teicu, šie elementi mums ir jāiestrādā uh, klimatisko izmaiņu aprēķinos. Šī stimula un sodīšanas politika KLP ietvaros ir būtiski, jā, mēs runājam par Eiropas līdzekļu izmantošanu. Un mums jānodrošina, lai līdzekļi netiktu izšķiest un zaudēti, jānodrošina lauksaimniecības atbilstoša pārvaldība. Tāpēc ļoti rūpīgi jāraugās uz to visu. jāraugās uz to, kāda ir ietekma uz vidi, ir ja īpaši intensīvajā lauksaimniecībai. Intensīvā lauksaimniecība ir pretrunā bioloģiskajai lauksaimniecībai, tā tad mums ir jānodrošina, lai KLP atbilst ilgspējīgas lauksaimniecības mērķiem. Mums ir jābūt kopā ar lauksaimniekiem un jādomā par stimuliem, par atbalstu un tiem, kas rūpējas par šo zaļo lauksaimniecību. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums ir uh, biodegvielas. Es domāju, ka biomasas uh, mērķi Eiropas Savienībā netika noteikti pareizi. Uh, šeit pastāv konflikts starp pārtiks ražošanu un biodegvielas ražošanu. Un šis process nav ilgspējīgs, tāpēc domāju, te nepieciešams korekcijas. Būtu jārunā par to, kā tas būtu izdarāms. Pilnībā piekrītu jums, tā ziņā, ka Mums ir jāveicina lauksaimniecība. Uh, un tajos reģionos, kur notiek šī lauksaimniecības uh, apzaļumošana, tas ir jāatbalsta. Jādomā par dažādiem reģioniem, īpaši par kalnu uh, reģioniem, jānodrošina, lai tie saņemtu aktīvu atbalstu. Tāpēc es uh, ļoti labprāt raugos uz šo atvērto dialogu un uz uh, kopīgu lauksaimniecības mērķu nospraušanu tā vietā, lai mums būtu uh, šie mākslīgie daļējie konflikti. Jo mēs uh, KLP nevarēsim atbilstoši ieviest, ja mēs nesaņemsim atbalstu no sabiedrības grupām. Jo tikai tādā veidā, kā es teicu, kopā mēs varam nodrošināt vidē draudzīgu lauksaimniecību. Un tā ir galvenā koncepcija mūsu KLP reformai. Grazie, Mārtiņ. Marta. Paldies, Mārtiņ. Tarbels kungam vārds. Komisāres atsaukšos uz jūsu bijušo aizraušanos izpēc politiku. Jūs no 2004. līdz 2009. gadām atbildēt par pētniecību. Un tāpat kā jūs priekštecis, abi divi jūs ļoti daudz strādājat pie septītās pamatprogrammas, kas savā tematiskajā prioritātei iekļāvā lauksaimniecību kā vienu no tām. Un tagad, kad Eh, stājas eh, spēkā šī pamata eh, programma, un mēs varam runāt par daudzveidību, par augšņu, par ūdens pārvaldību, par oglekļa uzkrāšanu, bet arī jārunā par mūsu atkarību no mm, Eh, olbaltumvielām no augvalsts, eh, tāpat arī runājot par cīņu pret klimatu pārmaiņām, es gribētu zināt, kāda loma šajā septītajā pamata programmā varētu būt, lai varētu labāk respektēt apkārtējo vidu un kā saistīt pētniecības darbus ar šo septītu, šajā septītajā pamata programmā un uzlabot eh, lauksaimniecības politikā um, apkārtējās vidas saudzēšanu. Paldies. Paldies, Marka. Žoz Zebovē. Un pēc tam Kapuluš Santuš. Paldies, komis es, eh, priekšsēdētāji komisārkungs. Es eh, vēlos sacīt, ka jūsu izklāsts bija interesants. Es domāju, ka tas bija konstruktīvs un saprātīgs. Tikai man ir nedaudz žēl tas, ka mēs. Uh, Eh, uzklausām komisārus vienu aiz otru, lai gan vajadzētu eh, patēri eh, lauksaimniecībai, apkārtēji videi un veselībai runāt vienā balsī. Savukārt man dažkārt liekas, ka lietas tiek sagrieztas kā desa šķēlītēs. No tā ir jāatbrīvojas. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, jūs sacījāt, ka ir patiesa uh, apkārtējās vīdes problēma. Tas nav nekas nosapņots, tā tik tiešām ir, e, bišu mirstība, e, piemēram, bet ir jānorāda ar pirkstu uz vainīgo. Tā ir naftas ķīmijas rūpniecība, pesticību rūpniecība un ģenētiski modificētu organismu e, ražošanu Lūk, šeit mums ir pretrunas, bet no šīm pretrunām ir jāatbrīvojas. Un nebūs zaļa KLP, kamēr pesticīti un ģenetiski modificēti organismi tiks atbalstīti. Par tā, tas ir jānorāda pilnīgi skaidri. Bet es gribēju sacīt vēl vienu lietu tirgus sakarā. Mēs nevaram zaļināt lauksaimniecību tikai un vienīgi ar atbalstiem un palīdzībām. Lauksaimniekiem pirmkārt ir vajadzīgs tirgus un ir jāpanāk at, atlīdzība par lauksaimnieka darbu. Tas ir pirmais nosacījums, lai lauksaimnieki uzsāktu tādas prakses, kas dot viņiem iespēju saudzēt vidi. Ja mēs vienmēr dzīsimies pēc zemākām cenām, jo ir jābūt konkurētspējiem pārtikas eh, precēs, tad pilnīgi skaidrs, ka mums nebūs KLP, kas eh, respektēs apkārtējo vidi. Šeit ir tā patiesā pretruna, un tāpēc es esmu uh, Eh, pret šo konkurences politiku mēs esam eh, gā, šodien gājuši līdz galam, un ja Alberts Des saka, ka tas vairs eh, uz priekšu nevirzās, tad mēs esam jau pārgājuši uz tādu ražošanas līmeni, ka uh, uz, uh, uh, šobrīd nav nekādas jēgas palielināt ražošanu pie mums, kamēr dienvidu valstīs nav ko ražot un ko patērēt. Šajā ziņā mums ir jābūt konsekventiem. Pēdējais punkts par tirgu. Ja mēs vēlamies zaļināt lauksaimniecību, ļoti labi, bet lai šie nosacījumi tiktu attiecināti arī uz uh, importu. Mums ir jābūt stingriem importu sakarā, un šeit jau tā ir cīņa uh, PTO iet, iekšienē, un Eiropa nedrīkst turpināt izmantot lauksaimniecību kā uh, mainīgo korekcijām saistībā ar citiem sektoriem mums ir jārunā par starptautisku, par normu ieviešanu starptautiskā līmenī. Paldies! Paldies, Žozē! Tālāk, Luiš Kāpuluš Santuš. Un pēc tam Dortmāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos apsveikt jūsu klātbūtni šeit, sociāldemokrāta grupas vārdā. Un sacīt, ka lauksaimniecība un apkārtējā vide jau pagātne bija e, realitātes, kas ir grūti savietojamas un dažkārt arī e, pretrunīgas. Tad, kad es sāku strādāt savas valsts lauksaimniecības ministrijā, tika izmantots rādītājs e, dažādi, dažādiem e, Eh, kā vislabākais rādītājs lauksaimniecības attīstībā bija eh, mēslojuma izmantošana, intensifikācija, un par, par šādu ceļu mēs esam gājuši pēdējās divas desmitgades. Katru reizi vairāk apkārtējā vide un lauksaimniecība E, kļūst aizvien vairāk papildinošāks savstarpēji un nevis pretrunīgs, kā tas bija agrāk. Un tāpēc mums ir šīs elements jāņem vērā, runājot par KLP nākotni. Tagad kā mēs varam samierināt apkārtējās vidas aizsardzību ar konkurētspēju un e, garantiju e, dzīves cienīgam lauksaimniekam ieņēmumam? Kā mēs varam to nodrošināt Eiropas Savienībām konkurencē ar citām valstīm, ņemot vērā to, eh, tās bāžas, ko rāda bioloģiskā daudzveidība, eh, augsnes aizsardzība, ūdens kvalitāte, mēžu ilgtspējība, enerģijas jautājums, klimata pārmaiņas un tā tālāk. Un, lai mēs varētu visu to iestrādāt KLP un tās izmaksās, Mums ir nepieciešama KLP ar attiecīgu finansējumu un ar pastiprinātu leģitimitāti mūsu pilsoņiem. Šeit nav runa par tīru nepieciešamību sniegt atbildi uz eh, pilsoņu bažām, bet pār kaut ko, kas ir pilnīgi ne, eh, būtisks, eh, lai mēs varētu leģitimitēt mūsu palīdzības, lai mūsu lauksaimnieki šādā veidā varētu sniegt savu atbalstu apkārtējai videi, palīdzēt to padarīt aizvien tīrāk. Tāpēc eh, sociālisti ir par to, lai nākamā KLP iekļautu visus šos apkārtējās vidas aizsardzības mehānismus. Mūsu uh, iesaistīšanās šeit ir pilnīga, bet pūliņiem ir jābūt konsekventiem un proporcionāliem ar tām prasībām, ar kurām mēs nākam klajā, lai būtu adekvāti pasākumi, lai varētu kompensēt lauksaimniekiem viņu darbu. Paldies! Paldies! Blīs! Dortmankungam vārds. Un pēc tam vicepriekšnādātājiem būs vārds. Paldies! Paldies, ka piedalāties šajās debatēs, komisāra kungs, un pateicos par to, ka arī izklāstījāt savādāku perspektīvu šai pārunājumā jautājumā. Viena lieta, kas mani pārsteidz šajās diskusijās saistībā ar uh, lauksaimniecības apzaļumošanu un uh, vides apsvērumu ņemšanu vērā, ir tas, ka jūs Eh, knapi atsaucāties uz vienu instrumentu. Un, manuprāt, tas ir instruments, kas ir ārkārtīgi labs. Un tas ir tie brīvprātīgie vidas pasākumi. Tāda lieta, šāds instruments mums pastāv jau tur pa 20 gadus, un ir vesela virkne piemēru šādiem pasākumiem Eiropas Savienībā. Un jūs zināt, ka tas ir instruments, kas ir ļoti veiksmīgi darbojies. Un, kā jau referents norādīja, ir vairāk reģionu, kur šie pasākumi pavisam nedarbojas, jo valstis nepiedāva nekādas eh, vides programmas un lauksaimnieki arī nepieņem neko, kas ir piedāvāts. Ja mēs aplūkojam šīs dažādās valstis, tad varam redzēt, ka ir valstis, kas eh, dara daudz šajā jomā, un mēs varam redzēt, ka saiknes starp tiem, kas eh, kaut ko dara un nedara, ir šī proporcija ir liela. Mums ir jāraugās, kāda ir situācija kopumā, un te es varētu dot uh, piemēru no sava Alpu reģiona. Tātad, ja mēs gatavojamies ieviest pasākumus un pārnes dažus no ieviestajiem pasākumiem uz pirmo pīlāru un padarīt tos par obligātiem tādā gadījumā, tad Eh, tos nevar apmaksāt no otrā pīlāra kā brīvprātīgos pasākumus. Domāju, ka šādā gadījumā tie vienkārši izmirs. Un kā referents norādīja, ir zināma reģiona, eh, kuriem šie apveikini ir veikti, un ja šos pasākums eh, pārvietot uz pirmo pīlāru, tad lauksaimnieki neko vairs nesaņemtu, un visu šo sistēmu attiecīgi atkal vajadzētu mainīt. Tātad tādā gadījumā nevis ne tikai neko nesasniegtu, bet notiktu uz liels solis atpakaļ. Un tas ir jāpaturprātā runājot par šo uh, zaļināšanu. Ir jāraugās, kas šobrīd notiek dalību valstīs, jādomā, kāds ir bijis starta punkts. Manuprāt, būtu ļoti noderīgi jā, padomāt par uh, to, lai mums būtu veiksmīgāka risinājuma, un šis veiksmīgākais risinājums varētu būt brīvprātīga darbība. Eiropā, manuprāt, ir daudz dažu ļoti labu piemēru, ko varētu uzskatīt par labāko praksi, un nu, no kā mēs varētu daudz mācīties, lai šo lauksaimniecību padarītu uh, zaļāku. Paldies, un vārds vicepriekšsēdētājam. O, tak, komisionēren. E, joj... Paldies, komisāri. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarīta, pat uh, uh, apmierināta par to, ka mēs runājam par lauksaimniecību kā resursu diskusijā par apkārtējo vidi. Uz šo brīdi tika sacīts, ka lauksaimniecība, mešsaim, meškopība, tas tā ir kā nasta sabiedrībai. Nevajag aizmirst to, ka liela daļa risinājuma ir rodama šeit, šajā daļā, gan eh, liela daļa Eiropas problēma, gan pasaules risinājumiem, lauksaimnieku rokās un mežsaimnieku rokās. Atvainojiet, eh, komisāra, varbūt jums nepatīk šis vārds, bet eh, mums ir nepieciešama diskusija kopā. Mums ir jāredz tas, kā dažādi elementi mūsu rīcībā, katram savā uh, malā tiek apvienoti, lai mēs varētu strādāt kopīgi, un es gribu nosaukt vienu elementu, kas ir ļoti nozīmīgs man, kas tiek aizmirsts, tās ir sasaiste starp lauku reģioniem un pilsētām. Mēs zinām, ka iedzīvotāju skaits pieaug. Mēs zinām, ka notiek uh, kustība no laukiem uz pilsētām, it visur pasaulē. Vairāk nekā pusi mūsu līdzpilsoņi dzīvo pilsētā šodien. Tas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu veidot eh, mazpilsētas un ciemus, kur ir iespējams dzīvot eh, mūsdienīgā stilā. Lai mēs varētu cīnīties pret šo aizplūšanu uz pilsētām un lauku reģionu pārtūkstnešošanos. Tāpat arī Mums ir lauksaimniecība, kas ir ražot spējīga. Mēs ražojam. Un katru dienu kravas auto šo pārtiku transportē no laukiem uz pilsētu. Palūkojieties Briselē, kas notiek. Vai jūs varat atbildēt uz šo jautājumu, vai mums ir jādomā šobrīd par bioloģiskiem atkritumiem. Mums ir jādomā par to, kā tas, kas tiek atvests uz pilsētu, ir jāved atpakaļ uz laukiem. Tas ir jau liels piemērs, es varētu tādus uzskaitīt stundām ilgi. Norādot to, kas varētu notikt, ja mēs varētu izveidot eh, auglīgāku zemi ar dabisku mēslojumu un saglabāt ūdeni, pazemes ūdeņus, eh, jūru. Tāpēc es lūdzu, vai mēs varētu veidot diskusiju šajā virzienā. Diskusiju pirms mēs pieņemam eh, lēmumu par katru gabaliņu atsevišķi. Giovanni Lavija un pēc tam Reimers. Paldies, priekšsādātāji! Es arī gribētu uzdot pāris jautājumus komisāru kungam. Eh, eh, varbūt vairāk kā šīs eh, komitejas loceklis. Ir viens jautājums, kas, manuprāt, padomē būtu jāizskata attiecībā uz budžetu KLP. Tas ir tāds delikāts jautājums, jo, ja mēs raugamies jaunajā finanšu ietvarā, tad eh, jau krietni laiku cirkulē dokumenti. Un jau pirms eh, komisāra kolēģijas apstiprināšanas bija dokumenti, kas paredzēja samazināt līdzekļus lauksaimniecībai. Tagad uh, ministri ir uzrakstījuši vēstuli un uh, padome vēlas, tā teikt, ierobežot šo budžeta pieaugumu ne vairāk kā 1%. Un man ir jautājums šajā sakarībā komisāram. Lauksaimniecības politika ir Eiropas Savienības uh, pamata līgumos, tā ir viena no Eiropas Savienības politikām, un Protams, mēs nevaram paredzēt Eiropas Savienības nākotni bez spēcīgas eh, kopīgās lauksaimniecības politikas. Šobrīd a, eh, tiek prasīts vairāk a, eh, palīdzības KLP ietvaros, lai nodrošinātu pārtikas a, ražošanu un pārtikas apgādi Eiropas pilsoņiem. Mums ir vairāk nepieciešams eh, tīri vidas ziņā, eh, sabiedrības eh, preču aizsargātības ziņā. Tātad no KLP tiek prasīts daudz vairāk. Bet mēs nevaram no vienas puses no lauksaimniekiem, no ražotājiem prasīt vairāk un tāpat laikā pakļaut viņus konkurencei nelabvēlīgiem nosacījumiem. jo arī no ārpus Eiropas Savienības ienāk lauksaimniecības uh, produkti. Un, kā es teicu, mēs tāpat laikā runājam par finansējumu samazināšanu uh, lauksaimniekiem. Un, kā es teicu, nākošā finanšu programmā ir jāparedz pietiekami resursi lauksaimniecībai. Šajā komitejā mēs es jau esam runājuši un esam balsojuši par to, lai netiktu samazināt līdzekļu KLP salīdzinot ar pašreizējo līmeni. Un man ir vēl viens jautājums, vēl viens komentārs. Es zinu, ka laika mums nav daudz šo pēcpusdienu. Gribu runāt par uh, saikni starp uh, vidi un lauksaimniecību, atcaucoties uz uh, mana kolēģa Desa teikto. Viņš runāja par to, ka pastāv lielas atšķirības Eiropā. Ir valstis, kuras ir ieviesušas šos zaļos pasākumus un uh, Ir valstis, kuras ir iztērējuši tikai 40% līdzekļu, kas paredzēti šiem vidē draudzīgākiem pasākumiem. Komisāra kungs, jūs runājāt par šiem vidē draudzīgākiem pasākumiem pirmā pīlāra ietvaros, bet parlamentā diskusijās mēs esam norādījuši, ka mēs gribam, ka mēs esam pret sistēmas sarežģītināšanu, mēs gribam, lai tā kļūtu vienkāršotāk. Kāpēc mēs nevarētu virzīties uz uh, lielāku uh, uh, homogēnāku pieeju. Otrā pīlāra ietvaros, runājot, piemēram, par uh, paredzot 20, 30 vai 40 procentus šo līdzekļu, piemēram, otrajam pīlāram, un tie būtu paredzēti tieši vidas, uh, vidē draudzīgākiem pasākumiem. Uh, pirmais uh, pīlārs tādā veidā būtu atsaistītie maksājumi un valstis uh, vairāk strādāt visu šo pasākumu virzienā. Paldies, Čuvanīs, ar priekšsēdētājs. Rēmers kundzei vārds un pēc tam pāriem runātājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties par to, ka esat šodien mūsu viesis. Pirmkārtām gribu norādīt, ka ir svarīgi, lai lauksaimniecības un vidas politika nodrošinātu to, ka mēs pieņemam lēmumus balstoties uz faktiem. Manuprāt, dažkārt Eh, emocijas pārāk daudz nosaka. Mēs nedrīkstētu iesaistīt šeit emocijas, mums ir eh, jāstrādā, jābalstās uz skaidriem datiem un attiecīgi jāpieņem lēmums. Domāju, ka ja mums nepieciešams ražot vairāk pārtiks un tāpat laikā jāievēro vidas aizsardzības nosacījumi, tad mēs nedrīkstam radīt pretrunas. Mums ir jācenšas apvienot šos divus mērķus. Manuprāt, ja Mēs šeit iesaistam vairāk tehnoloģijas un domājam par apmācību lauksaimniecības jomā, tad tas mums dot iespēju izstrādāt jaunus instrumentus, lai varētu veiksmīgi sasniegt šo mērķu. Mēs varētu strādāt kopā tā vietā, lai strādātu viens otram pretējā virzienā. Vēl viens ļoti svarīgs elements ir uh, pārtraukt, uzskatīt, ka tieši lielumam ir uh, svarīgs, uh, um, izšķiroša uh, ietekme saimniecības eh, lielumam nav izšķirīga ietekme. Svarīgākais ir tas, kādā veidā šī saimniecība darbojas, kādā veidā tā izmanto resursus. Tātad šis elements ir ārkārtīgi svarīgs runājot tieši par vidi un labklājību. Tātad, kā es teicu, mums ir jāpieņem lēmums balstoties uz eh, konkrētiem skaidriem datiem. Mēs eh, nedrīkstam pieņemt emocionālu raksturu lēmumus. Un tam ir jābūt mūsu lauksaimniecības pamatam, un lauksaimniecība ir ārkārtīgi delīgā, deli, eh, delikāta joma. Paldies! Delāž. Mulțumesc, domnule președinte. Vārds nākošajai runātājai. Paldies! Produkcija. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Mans jautājums ir saistīts ar biodegvielas ražošanu un uh, oglekļa dioksīda izmešu pieaugumu. Ko jūs domājat par hipotēmu? tēzi, ka 10% atjaunojamo resursu izmantošana degvielai un konkrēti biodegvielas izmantošana šā mērķa sasniegšana līdz 20, 2020. gadām varētu novest nevis pie CO2 izmešu samazināšanās, bet gan pieauguma. Un tagad vārds Delanža kundzei. Paldies priekšsēdētāji nobeigumā pavisam. Uh, Īs jautājums. Burkāns vai pātaga? Mēs, protams, gribam panākt visiem izdevīgas situācijas gan, no, gan lauksaimniekiem, vidas aizsardzībai, bet uh, ir tikai divi veidi, kā dabūt ēzeli uz priekšu. Viens ir uh, dažāda veida sodi un atbilstības kritērija, Un uh, otrs ir uh, piemaksas maksājuma pozitīvi stimuli. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis, tātad burkānu vai pātagu? Grazie, onorevole Delāž, Mišel Dantē. Gad vārds Mišelam Dantānam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ka uzņēmāties iniciatīvu uzaucināt vides komisāru pie mums. Es domāju, uh, ka šajā jomā šobrīd notiek tā kā zināmā veidā cīņa starp lauksaimniecību un vidi. Mums ir jāstrādā kopā, jūs esat, komisāra kungs apliecinājis jūs labo izpratni par lauksaimniecību, tās darbību no personiskās pieredzes runājot par nosacījumiem. Šīs administratīvās prasības ir patiesībā atrautas no reālās lauksaimniecības Jūs uh, teicāt, ka gribat padarīt uh, šo atbalstu pozitīvāku lauksaimniecībai vides jomā. Vai jūs varētu minēt kādus konkrētus piemērus, kā mēs varētu panākt uh, atbalsta politikas īstenošanu, nevis dažādu ierobežojumu noteikšanu? Grazie, Mišel, grazie a tutti, credo. Paldies, Mišel. Paldies visiem uh, kolēģiem, kuri uzstājās. Es domāju, ka komisāram ir radies tāds uh, labs priekšstats par dažādiem viedokļiem, kas ir pārstāvēti mūsu komitejā, un es pateicos visiem kolēģiem, kuri izteicās. Un tagad vārds uh, komisāram, lai viņš varētu atbildēt uz deputātu jautājumiem. Paldies jums par jūsu ieguldījumu šais debatēs un par iespēju plašāk paskaidrot mūsu politiku un situāciju kopumā. Vispirms par vides politiku, un es runāšu tā vienkāršot, bet tas īpaši neatšķirs no reālās situācijas par to, kā es šo politiku uztveru pirms es stājos amatā un kā es to uztveru tagad. Eiropas Savienībā ir daudz tiesību aktu, uh, saistībā ar vides aizsardzības prasībām. Tātad uh, likumdošanā ļoti daudz, kas ir paredzēts, ir uh, tāds uh, stabils kodols, kas šad un tā tiek paskatīts, bet praktiski visi tiesību akti jau, jau ir spēkā. Bet tāda ir situācija. Bet kā mēs nonācām pie šiem tiesību aktiem? Uh, katrā rūpnieciskā aktivitāte attīstījās, rūpnieciskā darbība attīstījās un neviens par otru īpaši nedomāja. Un beigās mēs nonācām tādā situācijā, ka uh, gaiss ir piesārņots, ūdens ir piesārņots un ka kaut kas ir jādara, lai šo situāciju labotu. Un tādēļ mēs sākām ieviest diezgan stingras uh, vides prasības, domājot par iedzīvotāju uh, ja veselību. Un uh, dažkārt mēs nonācām pārāk tālu un uh, bija pretrunīga likumdošanas akti dažkārt un bija daži no šiem tiesību aktiem jāatceļ, lai panāktu saskaņošanu. Tagad mana pieeja ir domāt par vides apsvērumiem jau no paša sākuma, domājot par dažādiem uh, darbības veidiem. Un tā mēs varam novērst turpmākās problēmas un arī problēmas, kas varētu saistīt tas būt ar sodiem. Un tas viss mūsu likumdošanā pastāv Eiropā, pat ja mums tas nepatīk. Piemēram, uh, Um, piemērs uh, KLP un ūdens direktīva. Šī direktīva ir jāīsteno kopš 2012. gada ūdens pamatdirektīva. Tas nozīmē, ka visām dalību valstīm līdz 2015. gadam jāpanāk, lai ūdens atbilstu izvirzītiem standartiem. Ja mēs ņemam uh, vērā, ka mēs, piemēram, enerģētikā, transporta vai lauksaimniecības politikā nedomājam par atbilstību, par normu izpildi šajā jomā, tad mēs pieļaujam rūpju kļūdu. Jo es varu jums apsolīt, ka pēc pieciem gadiem mums būs jāizvērtē situācija dalību valstīs un atklāsies pārkāpumi, kas, protams, uh, šeit būs sadursmē ar pastāvošo praksi un, un šī situācija būs ļoti sāpīga. Un tādēļ es vēlos novērst nākotnes konfliktus, jo man tā izskatās, ka tādi varētu rasties. Un tādēļ ir nepieciešama integrēta politika. Es šeit neiesaistos diskusijās par vides aizsardzības budžetu. Uh, Mums ir 2,2 vai 2,3 miljārdi paredzēti septiņu gadu periodām. Šis budžets nav īpaši liels, bet es necenšos panākt kaut kādu lielāku finansējumu. Es domāju, ka tā būtu nepareiza pieeja. Es domāju, ka mums šīs politikas ir savstarpēji jāsasaista vides politika jāsasaista ar lauksaimniecības politiku, un uh, šeit jāizvirza mērķi. Un Mums ir jādomā par tādu plašāku skatījumu. Uh, daudz no jums minēja par to, ka dažas dalību valstis strādā labāk nekā citas, un tā tas tiešām ir. Un uh, situācija ir tāda mm, strīdīga, uh, ja mēs paraugāmies uz attīstību. Tad valstis, kuras šobrīd vislabāk izmanto otro pīlāru, domā tagad, vai būtu pareizi šos jautājumus iekļaut pirmajā pīlārā, bet es gribu paskaidrot, kāda šeit ir doma. Katram lauksaimniekam Eiropas Savienībā. Uh, tātad, ja mēs katrs savācam viens vienu eiro no katra cilvēka, tad mums būs 500 miljoni Eiropā, un tas nozīmē mm, lielu summu. Un ja mēs arī no katra lauksaimnieka kaut ko savāksim, tad mums būs liela ietekme. Un es neesmu pret šo otro pīlāru, un uh, es uzskatu, ka tas jāsaglabā arī nākotnē bet ir ļoti svarīgi velt šo, spērt šo soli, jo mums ir unikāla izdevība pavērusies, un tā vairs neatkārtosies nākotnē. Un ja mēs uh, uh, šos jautājumus izvērtējam no dažādiem viedokļiem, piemēram, vides uh, daudzveidībai, biodiversitātei, daudz, bioloģiskā daudzveidība Eiropā. Mums ir nopietnas problēmas. 2010. gada ziņojums rāda, ka bioloģiskā daudzveidība strauji samazinās. Tādēļ mēs pagājušajā gadā apstiprinājām stingrus mērķus šajā ziņā, un 4. maijā mēs publiskosim bio, daudz, bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, kur mēs runāsim par šiem jautājumiem. Mēs censī, mums ir jāaptur uh, šis process un jāatjauno iepriekšējā situācija, kur tas iespējams. Ceturtdien, piekdien es biju Grieķijā. Tur tagad 80% ūdens tiek izmantots lauksaimniecībā. Es nesaku, ka tas ir labi vai slikti, bet situācija ir tāda. Un tas liecina par stingro saikni starp šiem jautājumiem, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Eh, Deskungs ļoti pareizi norādīja, ka ir eh, jāieinteresē lauksaimnieki, jāgūst viņu atbalsts. Un es arī negribu lauksaimniekus nostādīt vienā pusē, mums būsim otrā pusē, un tad izvirzīsim prasības. Šāda pieeja nedarbosies. Mums ir skaidri jānorāda, ka mēs augstu vērtējam to, ko viņi veids ka viņi mūs nogādā ar pārtiku un ka mēs ļoti augstu vērtējam viņu darbu. Un no otras puses, ja mēs piekrītam, ka vairāk nekā puse zemes tiek izmantota lauksaimniecībai, un ja mēs gribam saglabāt bioloģisko lauks, e, daudzveidību, tad, protams, tieši zemnieki ir tie, kas to var vislabāk izdarīt, un tādēļ ir svarīgi, lai viņi veiktu to sabiedrības interesēs, un lai viņi saņemtu atalgojumu par šiem sabiedriskiem pakalpojumiem, jo tirgus to nekad neatalgos. Un tad bija arī jautājumi par budžetu un taupības pasākumiem. <laughs> Man šķiet šī situācija ar budžeta jomā ir tāda, kāda nu tā ir, un uh, tur mēs neko daudz nevaram darīt. Tas mums jāatzīst atklāt. Šī, šī pieeja, ka ar to pašu finansējumu mums ir jāatzīst sasniedz pēc iespējas vairāk mērķu, tad mums būs gan vai, gandrīz vai jānostājas uz rokām, lai to visu samaksātu. Un tādēļ mums ir jādomā par novatoriskiem finansējuma veidiem. Un kad es savulaik biju atbildīgs par zinātni un pētniecību, jau toreiz es uzsvēru, ka nevar salīdzināt lauksaimniecības uh, finansējumu budžetā un zinātne un pētniecība. Tā, zinātne un pētniecība ir 5% no Eiropas uh, finansējuma un lauksaimniecībai 100% finansējums tiek nodrošināts. Un lauksaimniecība ir jāfinansē no Eiropas Savienības budžeta. Cik ilgi tā tas būs, tik ilgi arī mm, šis finansējums budžetā būs paredzams. Tas visiem ir jāsaprot. Un es domāju, ka jūs lauksaimniecības komitejā to ļoti labi arī saprotat. Bet mums ir atklāti jāatzīst, ja mēs gribam aizstāvēt savus intereses, tā tas ir jādara. Tālāk par, par burkānu un pātagu. Un arī Hauslīngas kundzes teiktais, jā, šī politika sakrīt ar to, ko es teicu sākumā, bet ja mēs uh, vairāk domājam par dažādu politiku integrāciju, tad mēs vairāk domājam par burkānu, bet ja mēs uh, domājam par dažādu prasību noteikšanu, tad vairāk ir šeit pātags elements. Ir uh, valstis, kurām grūti veicas ar nitrātu direktīvas īstenošanu, bet mums ir jāpanāk, lai šī direktīva tiktu īstenot. Un tādēļ mums ir jādomā pēc iespējas uz priekšu. Un jā, mēģinu mainīt pieeja, pārējot vairāk uz stimuliem, nevis sodiem. Un no tā mēs būsim visi ieguvēji. Tālāk kāda loma būs uh, zinātnē šajā jomā. Kad es biju atbildīgs par septīto pētniecības pamatprogrammu, mēs centāmies veidot uh, zinātnes politiku tā, tā veidā, ka tā būtu mm, daudz disciplināra. Mums bija arī vides elements, bet pārsvarā pētījumi tika veikti enerģētikā, transportā, jaunajos materiālos. Un mums ir jādomā par bioekonomiku, kas balstās uz zināšanām, un mums ir jāspēj nākotnē arvien labāk izmantot mūsu rīcībā esošās zināšanas. Tas ir absolūti nepieciešams. Un um, Balkungs, Bovēkungs, es atvainojos, kā to norādīja Tātad par to, ka būtu jāaicina vairāki komisāri vienlaicīgi. Es principā neiebilstu pret šo ideju, bet ko es cenšos darīt? Es cenšos sadarboties roku rokā ar uh, maniem kolēģiem komisāriem un ar ko, komisāru Čološu. Mēs pastāvīgi sadarbojamies, mēs esam parakstījuši kopīgu vēstuli Tas liecina par to, ka komisijā nav domstarpība. Es nevaru teikt, ka mēs esam par visi vienojuši, par, esam par visi vienojušies, bet m, mm, tā tas vēl nav, bet mēs tuvojamies šādai, šādai vienprātībai. Un, protams, mēs vairāk saskarsimies ar domstarpībām padomē nekā komisijā. Tālāk par uh, Pasaules tirzniecības organizāciju un tirzniecības nolīgumiem. Jā, tas ir svarīgs faktors un jāpiekrīt tam, kā runājot arī par Merkosur kontekstu. Esmu iestājies par stingrām normām, par ilgtspējīgu attīstību visos uh, tirzniecības um, nolīgumos ar trešajām valstīm, un arī Degukts un uh, Čološs ir iesaistīti šajā procesā, ka mums ir jāveic ietekmes novērtējums un uh, jāizvērtē ilgtspējība. Protams, šie, šis darbs turpinās, un es piekrītu, ka mums ir par šiem jautājumiem jādomā. Un protams, par, par, par lauksaimnieku aizsardzību. Kapulo Santos kungs uh, par to teica, jā, es piekrītu tam. Mums arī ir uh, jāizvērtē šī situācija tālāk brīvprātīgie vidas aizsardzības pasākumi. Ja ir pieņemti tiesību akti. Mums, piemēram, ir ūdens, nitrātu direktīvas. Tad galu galā eh, tas eh, tā vairs nebūs, tie vairs nebūs brīvprātīgi pasākumi, tie būs obligāti pasākumi. Mums ir jādomā par kompensāciju maksājumu veidā tādos gadījumos, eh, ja kaut kas likumdošanā nav vēl paredzēts, eh, jo, ja ir pieņemti tiesību akti, tad man saskaņā ar līgumu ir pienākums raudzīties, lai tie tiktu izpildīti. Es neiebilstu pret brīvprātīgiem pasākumiem, bet es domāju, ka šeit mums ir iespēja un arī uh, pašreizējā situācija uh, ir tāda, ka brīvprātīgie pasākumi mūs ir noveduši pie tā, ka daudzas dalību valstis nerīkojas atbilstoši. Polsons kundze, es domāju, ka jūsu uzstāšanās bija ļoti uh, vērtīga. Tiešām ir svarīgi uh, rūpēties par to, lai cilvēki paliktu dzīvot laukos. Un jūs teiktais saskan arī ar manu viedokli par to, ka mēs ļoti daudz pārtikas Eiropā iznīko, izniekojam. 179 kilogramus pārtikas gadā uz vienu iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka puskilograms pārtikas dienā tiek izniekots. Mēs izmantojam enerģiju uh, un resursus, lai šo pārtiku saražotu, un pēc tam atkal enerģiju un resursus, lai to, to pārstrādātu. Un mums ir nepieciešama visa visaptveroša pieeja šai ziņā, un es arī to cenšos iestrādāt visā politikā, un arī šīs dienas diskusija ietilps šo pasākumu kompleksā. Jūs teiktais tiešām saskan ar manis teikto. Lavijas kungs. Ā, ah, jā, viņš te pat sēž. Jūs uh, norādījāt uz budžeta jautājumiem, ko es jau šķiet diezgan skaidri izstāstīju. Šeit nebūs tādas uh, konkrētas diskusijas, bet es vēlētos, lai jūs saprastu, ka noskaņojums ir tāds, ka mēs nevaram uzskatīt, ka lauksaimniecības politikas finansējums ir pašsaprotams. Šeit vēl būs jāpacīnās. Uh, un es uzskatu, ka KLP zaļināšana būtu spēcīgs arguments par labu finansējumu saglabāšanai. Un es domāju, ka tas nāktu mums par labu, jo sabiedrības atbalsts uh, vides uh, politikā ir diezgan liels. Rēms kundze, es. Uh, piekrītu tam, ka mums ir jābalstās uz datiem un jāīsteno apmācība. Mēs bieži vien par zemu novērtējam izglītību, zināšanas un mēs daudz ko zaudējam šajā sakarībā. Tālāk bija jautājums par biodegvielu. Kā jūs uh, zinat? Sarbu kundze to jautāja, bet arī pirms tam vēl kāds deputāts uzdeva jautājumu par biodegvielu. Es nevaru teikt, ka mums nav mērķi, tiešām šādi mērķi ir apstrāda, apstiprināti, bet uh, visas diskusijas iepriekšējās uh, komisijas sastāvā notika, un es iestājos toreiz par uh, otrās, trešās paudzes biodegvielu, jo trešās paudzes biodegvielā ir uh, jābūt ļoti uzmanīgiem, jādomā par biodegvielas uh, ilgtspējību. Un tas ir uh, absolūti nepieciešams. Es domāju, ka 2012. gadā ir paredzēts komisija atkārtot izvērtēt situāciju un diskutēt par šo jautājumu. Es tikai gribētu norādīt, ka pieeja biodegvielai manā izpratnē uh, ir saistīta ar horizontālo ilgtspējības loģiku un uh, līdz ar to arī jāpieņem atbilstoši lēmumi. Es domāju, ka biodegvielai būs nozīmīga loma nākotnē, bet galvenais kritērijs ir ilgtspējība. Es domāju, ka tas ir praktiski viss. Es domāju, ka arī Dantēna kungam es esmu netiešā veidā atbildējis. Domāju, ka mums tik tiešām ir laba iespēja darīt kaut ko reāli tā, lai tas dotu ieguvumu uh, jums un arī man. Un šai ziņā es noteikti jums piedāvāju palīdzīgu roku un vēlos sadarboties un ceru, ka arī jūs šādu iespēju izmantosiet. Grazie, grazie. Paldies, tiešām liels paldies komisāru kungam. Es gribētu pateikties uh, eh, Patašņiku kungu ne tikai par to, eh, ka jūs izteicāties, bet par to, kā jūs runājāt. Jūs tik tiešām izrādījāt lielu izpratni par lauksaimniecības sektoru. Mūsu uzdevumi tik tiešām ir ļoti sarežģīti, un mums visiem ir jāveic kopīga darbība. Gribu pateikties jums par to, ka ieradāties pie mums lauksaimniecības un lauka attīstības komitejā un stāstījāt par savu skatījumus KLP. Šie ir ārkārtīgi būtiski jautājumi, un mūsu komiteja izstrādā paši iniciatīvas ziņojumu par pārtiks produktu zudumiem pārtiks apgādes ķēdē gribu vēlreiz izmantot iespēju un pateikties jums ļoti sirsnīgi. Tagad taisīsim mazu pārtraukumu, burtiski vienu minūti, lai varam atvadīties no komisāra un pēc tam turpināsim sēdi. Right.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 Labi, atsāksim sēdi, turpināsim ar 4. un 5. darba kārtības jautājumu. Izskatīsim šos jautājumus kopā. Tātad runāsim par uh, sistēmām lauksaimniecības produktiem un uh, izskatīsim grozījumus attiecībā uz mārketinga standartiem. Referents ir uh, Irači Garčie Peres, kas uh, pastāstīs par uh, ziņojumu projektu un par diviem uh, likumdošanas ierosinājumiem attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu. Manuprāt, šie ir divi ļoti svarīgi jautājumi mūsu komitejas darbā. Runājot par jauno likumdošanas ietvaru Lisabonas līguma pēc likuma, Lisabonas līguma pieņemšanas, un mums ir jādod ļoti skaidrs, konkrēts signāls no savas komitejas puses tālākām sarunām ar padomi. Referents eh, Garcija Peres Uh, viņam ir daudz skaidrojumu saistībā ar šo materiālu, īpaši par uh, uh, komisijas izpildu pilnvarām, un te ir jauni termini, ir kalnu reģionu izcelsmes produkti. Un es gribētu pateikties komisijas pārstāvjiem, kas ir klāt šai sēdē, Marino kungs un citi kolēģi no komisijas ir klāt Pēc tam mums būs debates un grozījums var iesniegt līdz 3. maijam, pulksten 12. dienā. Balsošana agri komitejā notiks 20. jūnijā, tātad grozījumi jāiesniedz līdz 3. maijam, kā es teicu, un 20. notiks balsošana. Paldies, priekšsēdētāji. Nav pirmā reize, kad mēs šajā komitejā skatām Runājam par kvalitātes jautājumiem. Pirmā viedokļa apmaiņa mums notika komisijas priekšlikuma sakarā, un šī ir pirmā iespēja, kad mēs varēsim apspriest jautājumu attiecībā uz viņam projektu, kuru mēs esam sagatavojuši. Kā jau iepriekš mēs bijām plānojuši, es uzskatu, ka komisijas priekšlikums, kuras mērķis ir stiprināt un vienkāršot pašreizējo sistēmu ir pozitīvs un ir ņemtas eh, vērā daudzas lietas, daudzi jautājumi, ko parlaments pauda ar eh, saviem ziņojumiem. Tāpat arī ir citi jautājumi, kas vēl nav ņemti vērā, un tāpēc mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams tos iestrādāt. Un vēlos sacīt, ka sagatavojot šo ziņojumu bija iespējas organizēt dažādas eh, sanāksmes gan ar komisiju, gan padomi, gan ar attiecīgo nozari, lai ik viens varētu nākt klajā ar savu viedokli, lai mēs varētu sagatavot līdzsvarot priekšlikumu. Mūsu galvenais mērķis ir stiprināt kvalitātes sistēmu, bet tāpat arī ir jādod iespēja izstrādēt tādus punktus, kurus komisija varbūt nebija pārdomājusi vai ņēmusi vērā, un tāpēc mūsu šīs dienas skatāmais ziņojums, es domāju, ka šeit ir jārunā galvenokārt par vienkāršošanu un pašreizējo režīmu attīstīšanu, kā arī jaunu kvalitātes iedzienu ieviešanu, kas varētu būt kā pievienotā vērtība labākiem Eiropas produktiem. Pilnīgi noteikti mēs visi piekrītam tam, kam Eh, labklājības normas un kvalitātes standarti lauksaimniekiem un lau, eh, lopkopjiem ir pievienotā vērtība mūsu pašu lauksaimniecībai, un tam ir jābūt vispārīgam eh, jautājumam, vispārīgai nostādai, lai mēs varētu veicināt Eiropas izcelsmes pro, produktus gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās. Un tādējādi mūsu produktu kvalitāte ir pievienotā vērtība, kas ir atbalstāma, un attiecīgi mēs strādājam pie likumdošanas. Ar dažādiem grozījumiem, ko mēs esam piedāvojuši komisijas priekšlikumā, mēs atsaucamies uz jautājumiem, kas, manuprāt, ir visbūtiskākie un arī, kas iespējams ir skatīti iepriekšējā pat komitejā. Un runājot par garantēto, garantētām tradicionālām īpatnībām, es vēlētos, lai tas tiktu attiecināts arī uz nepārveidotiem projektiem. Pirmkārt, ir tradicionāls lauksaimniecības un lopkopības produkcijas, kas nav ierobežots uz kādu konkrētu geogrāfisku zonu un e, produkti ar raksturojumi, kas paši par sevi ir pievienotā vērtība, vai arī e, šā, šī vērtība veidojas no noteiktām lauksaimniecības tehnikām. Tas ir arī iestrād, norādīts šajā priekšlikumā. Tādēļ tādējādi mūsu mērķis ir iekļauts nepārveidotus produktus pie GTI eh, izstrādājumiem. Tālāk attiecībā uz piekto pantu mēs varam piekrist definīcijām, kas ir iekļautas, eh, bet mēs arī vēlamies iekļaut ražošanas fāzi definīciju trešā pantā. Tādējādi nevarētu būt vairs atšķirīga interpretācija gadījumā, ja mēs iekļaujam šo jēdzienu. Attiecībā uz 12. pantu trešo punktu tiek piedāvāts, lai kopienas logotips būtu obligāts tikai kopienas produktiem un ņemot vērā to, ka jau tiek iekļauts jēdziens par geogrāfiskas izcelsmes norādi vai mm, cilmes vietas nosaukumu un attiecīgie saīsinājumi, bet mēs uzskatām, ka nozīmīgi ir, lai tas būtu obligāti, jo Tādējādi tiek labāk informēts patērētājs gan Eiropā, gan arī ārpus Eiropas Savienības. Tāpat arī mēs uzskatām no otras puses, ka ir nozīmīgi, lai paliktu uh, Eiropas Savienības logotips un aizsargātie cilmes vietas un aizsargātie geogrāfiskā izcelsmes norādes uh, tiktu saglabāts. Tas, protams, ir jāņem vērā arī divpusējos nolīgumos. Tālāk, ceturtajā sadaļā mēs uh, vēlētos, lai iek, tiktu iekļauti jauniedzieni, eh, kas pagaidām bija fakultatīvi, kā kalnu vai ekstensīvs, un mēs arī vēlētos, lai tiktu iekļauta fakultatīvā eh, marķiešanas sistēmā eh, lielopgaļai. Un Šie jautājumi Skota ziņojumā tika atbalstīti no eh, mūsu komitejas locekļu puses, un tāpēc mēs gribētu, lai tas tiktu iekļauts eh, kvalitātes eh, regulējumā. Tālāk runājot par geogrāfiskās izcelsmes un norādēm, mēs vēlamies, lai tie būtu kvalitātes regu, regulējumi, kuri cilvēks vietas nosaukumu un geogrāfiskās izcelsmes norādes. Uh, un arī tādi jēdzieni, kas ir fakultatīvi, kā piemēram kalnu izstrādājums, taču arī pārējie jēdzieni, kas ir fakultatīvi, e, tiktu iekļauti vienotajā sistēmā. Tāpat arī šie fakultatīvie jēdzieni ir ļoti atšķirīgi no aizsargātiem cilvēks vietas vai geografiskās izcelsmes norādēm. Un, pirmā, un tāpat piektajā sadaļā mēs vēlamies iekļaut punktu par sastāvdaļu lietojumu. Mēs uzskatām, ka e, no komisijas puses būtu jāveic pētījums pār šiem jautājumiem, un esam izlēmuši to iekļaut. Tāpat vēl viens jautājums, kas mūsuprāt ir nozīmīgs, ko nozara no mums pieprasa, un uzskatu, ka to varētu atbalstīt daudzi šīs komitejas locekļi, ir e, punkts, kas attiecas uz e, ražotāju organizāciju lomu. Ir jāparedz rīki, kuri dotu iespēju piešķirt ražotāju grupām savu lomu E, virzot izstrādājumu uz tirgu. 48. punktā 3. pantā piedāvājam, lai tiktu paplašināts, pagarināts termiņš un konsultācijas, ja ir iespējams panākt e, vienošanos, kas vēl nav panākta. Attiecībā uz ražotāju organizācijām es vēlos tos sniegt skaidrojumu, kas būtu nedaudz plašāks. Jo es apzinos, ka tas ietilpst uh, daudzu mūsu debatēs ar pašiem, pašiem savām organizācijām. Grozījums, kādu mēs to esam piedāvājuši, ņemot vērā esožo sistēmu piedāvātājam, mm, piedāvājumam, ne, nerada šķēršļus jauniem operatoriem tīklā, ne arī negatīvā veidā ietekmē mazos radi, Eh, ražotājus, un tiek norādīts, ka var tikt atsaukta dalība valstu autorizācija. Citiem vārdiem sakot, uzskatām, ka ir nozīmīgi, lai ražotāju organizāciju rīcībā būtu kāds rīks, ko mēs saucam par apjomu kontrols rīku, bet arī ir nozīmīgi, lai paliktu spēkā nepieciešamās kontrolas un lai tas negatīvi neietekmētu mazos ražotājus. Un tāpēc mūsu grozījumā ir skaidri norādīts jāskata gan organizāciju loma, kontrolēt apjomus, gan arī pašas kontroles no dalībvalstu puses un no Eiropas komisijas puses. Tad, kad šādas kontrolas ir attiecīgas. Kā jau es sacīju, šie ir visbūtiskākie jautājumi priekšlikumā attiecībā uz kvalitātes regulējumu, kas eh, atbilst Eh, vadlīnijām attiecīgai nozarē un ko mēs esam varējuši eh, izsecināt, uzklausot eh, iesaistītās puses un arī ņemot vērā komercializācijas direktīvā norādīto standartus, es domāju, ka mēs visi saprotam to, ka šī regula ir nepieciešama ņemot vērā Lisabonas līguma spēkā stāšanos, nepieciešam piemērot standārtus ražotājiem, kur nav noteiktu normu. Un tāpēc šajā regulā esam um, norādījuši at, attiecīgus terminus un uzskatām, ka Mūsu sarunas, kas ir notikušas gan ar ražotājiem, gan ar komisiju, ir bijušas ļoti noderīgas. Mēs esam varējuši uzklausīt viedokļus. Un tāpēc, manuprāt, ar labu darba koordināciju un mums piekrītošo lomu Eiropas parlamentā mēs varam nonākt pie, pie laba rezultāta šīs regulas sakarā. Noslēgumā jo es vēlos dzirdēt arī kolēģu viedokļus. Mēs esam mēģinājuši sagatavot ziņojumu līdzsvarotu, lai tiktu ņemtas vērā kvalitāšu sistēmas un jaunās nepieciešamības, kas, e, kas e, parādās mūsu priekšā, un tāpēc es gribētu lūgt kolēģus sniegt savu devumu, taču ņemot vērā to, ka uh, Mums ir jāveido spēcīga sistēma un lai mēs negrautu jau esošo kvalitātes sistēmu. Tāpēc esmu atvērta dialogam ar kolēģiem. Ceru, ka mūsu darbs būs produktīvs. Un vēlētos uzklausīt kolēģu viedokļus šī priekšlikuma sakarā. Paldies, Iračē! Un tagad mēs pāriesim pie debatēm. Jā, es tanki deprichte. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribu pateikties referentei par veikto darbu. Domāju, ka mm, raugoties uz šo ziņojumu un uzklausot arī referents nu pat teikto, ir skaidrs, ka ir uh, Eh, daudzas lietas, kurām mēs no tautas partijas puses varētu piekrist. Mūsu grupas eh, diskusijās ar kolēģiem ir detalizēti jāpārnā vairāk jautājumu. Es gribētu minēt pašus svarīgākos jautājumus, un tas ir eh, vienkāršošana. Domāju, ka tas ir ļoti būtiski mums visiem šeit parlamentā. Nedomāju, ka kāds tam mm, ko iebilstu. Uh, Domāju, ka ir labi, ka šie laika termiņi tiks saīsināti, runājot par vienošanos starp uh, valstīm un Eiropas Savienību. Jāsaka, ka šobrīd process ir diezgan grūts. Dažkārt ir nepieciešams gads, lai konkrētu procesu varētu noslēgt. Organisationen, die gegen oder Staaten, die gegen die Bezeichnung sind, derzeit viel zu. Und ir valstis, kuras ir uh, pret to, un tādā veidā viss šis jautājums iestiepjas. Galvenais jautājums, un iespējams par to mēs arī diskutēsim ar komisiju, ir uh, jautājums, ko jau referenti minēja, un tas ir, kādā veidā mēs varam pārvaldīt piedāvājumu un kāda loma būtu ražotāju organizācijām šai kontekstā. Uh, vismaz no manas puses man ir skaidrs, ka mēs varam runāt par zinām piedāvājumu. Mēs nevaram pieļaut situāciju, kad organizācijām, tā teikt, piedara kaut kādas konkrētas eh, produktu zīmes. Es domāju, ka šim vajadzētu būt ļoti būtiskam principam, kas jāpaturprātā attiecībā uz izcelsmes vietas nosaukumiem. Ir ārkārtīgi svarīgi šeit rast tādu loģisku risinājumu un jāpadara iespējama produktu regulēšana tirgū. Kad mēs skatāmies uz šīm marķojumu lietošanu Eiropā, un it īpaši tieši runājot par izcelsmes vietu, tad uh, ir redzams, ka šis marķējums atspoguļo, uh, kā produkts ir ražots un no kurienes tas nāk. Un tas nozīmē, ka privāti ražotāji tiek mazāk šeit atspoguļoti. Piemēram, par pārmas šķiņķu ražošanu runājot. Ja tiek izmantots viens no šiem marķējumiem attiecībā uz prosciuto vai uz kādu citu šķiņķi, lielie veikali, veikalu ķēdes izmanto šos nosaukumus un attiecīgi palielina produktu cenas. Tāpēc ir jānodrošina tas, lai ražotāju organizācijas būtu tādā spēcīgākā pozīcijā. Es personīgi piekrīstu, piekrītu pieejai aizsargāt kalnu reģionus un domāju, ka referente šeit ir ieņēmusi pareizo pozīciju. Nu, man ļoti svarīgs punkts šķiet kalnu kā marķējuma aizsargāšana. Tātad ir nepieciešams radīt šādu marķējumu konkrētiem produktiem, kas nāk no kalnu reģioniem. Tāpat, protams, jānodrošina, lai šo marķējumu neizmantotu nepareizi. Tātad, ja tas ir kalnu piens no kalnu reģioniem, tad tik tiešām ir šis produkts jāaizsargā. Un ja šis vārds kalni tiek izmantots marķējumā, tad ir tiešām jānodrošina, lai šis produkts patiesi nāk no kalnu reģioniem. Startautiskā aizsardzība arī, manuprāt, ir ļoti būtiska. Šo marķējumu aizsardzība starptautiskā līmenī ir daudz sarežģītāka nekā privātas firmas zīmola aizsardzība starptautiskā kontekstā. Kā es teicu, dažādiem zīmoliem ir laba aizsardzība nodrošināta starptautiskā līmenī, bet tas neatiecas uz dažādu reģionu produktiem. Un noslēgumā vēl gribētu bilst attiecībā uz tradicionālo produktu uh, marķējumu. Uh, nepārstrādātiem produktiem uh, atbalstu šo marķējumu. Jādomā par kā, kādiem produktiem tieši to varētu izmantot. Uh, teiksim, teiksim svaigiem produktiem, nepārstrādātiem produktiem, ja ir šāda veida produkti. Un varbūt būtu tik tiešām izdevīgi un labi šādu marķējumu izmantot. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies par ļoti uh, svarīgo pienesus, pienesumu diskusijās. Mums ir arī īpašās laukas saimniecības uh, komitejas uh, loceklis šeit klāt. Es gribu viņam pateikties un tagad dod vārdu Šmitkungam. Paldies! Uh, Es izteikšos samērā īsi, jo par ļoti daudz, ko mēs esam vienisprāts eh, šajā jautājumā. Un eh, mūsu komitejai kvalitātes jautājums nav nekas jauns. Eh, ziņojums tik tiešām ir abrīnas vērts. Es pateicos referentē par veikto darbu. Man ir pāris jautājumi. īpaši par piegādes pārvaldību un par to, kādas, kādu lomu ražotāju grupas varētu spēlēt šīs piegādes pārvaldībā. Jāpārdomā, vai ir pietiekama elastība attiecībā uz dalību valsts noteikumiem. Protams, ka komisija nevar tur visu noteikt un izstrādāt kaut kādu ļoti sarežģītu sistēmu, kas varbūt nedotu nepieciešamo efektu. Runāt par lauksaimniecību lauku reģionos, tur mēs visi esam viens prāts, ka tā ir jābūt kā īpašai kategorijā. Uh, Pat arī īrijas ražojumu arī. Uh, we do very much support the inclusion of unprocessed Tāpat arī attiecībā uz salu reģioniem, uz ražojumiem no salām, tātad šāds marķējums būtu jāizmanto. Mēs 37. grozījumu varbūt mazāk varētu atbalstīt, aicinot uh, komisiju nākt klajā likumdošanas priekšmetiem pēc trīs gadiem, kad šīs normas būs darbojušās. Viens no ieguvējumiem šim kvalitātes uh, reģionam ir uh, neformālais aspekts un aicinājums pēc trīs gadiem izstrādāt tiesību aktu varbūt ir pārāk tāds pāragrs. Uh, varbūt, ka varētu veikt kādu ietekmes vērtījumu, kur varētu izpētīt, kāda būtu nepieciešamība tiesību aktiem. Tāpat attiecībā uz uh, tiešās uh, pārdošanas uh, mārketingu un par fermu lauksaimniecību marķējumu atkal ieviešanu, tas iespējams būtu ļoti labs. Es nāku no Skotijas un man īpaši interesē tas, lai izcelsmes līmenis tiktu norādīts atbilstošā geogrāfiskā līmenī. Katrā ziņā mēs esam eh, ļoti pozitīvi noskaņoti eh, attiecībā uz šo jautājumu un eh, ceram uz tālāku sadarbību. Grazie, onorevole Schmidt, onorevole Reimers, poi Gian... Paldies, vārds Reimers kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz, kas jau ir pateikts, un gluži pareizi. Man svarīgākais ir tas, ka ja mēs nosakam kādus noteikumus, tad jānodrošina, lai pēc iespējas vairāk valstis eh, izmantot šo geogrāfisko izcelsmes eh, norādi. Tātad, ja mēs uzliekam kādu obligātu normu, tad ir nepieciešams, lai spēles noteikumi visiem būtu vienādi. Un nav iespējams precīzi un tieši paredzēt, kāda būs apstākļa. Eiropas marķējuma logo Eiropas marķējuma logo nav tik labi pazīstams. Tas iespējams ir saistīts ar uh, atsevišķi izmantojumu logo vai vārdu vai nosaukumu. Ja mēs nevaram, tā teikt, informēt, uh, izvērst informācijas kampaņu par šo logo, tad šo darbu nav jēga turpināt, jo tas nedos uh, ražotājiem nekādu uh, izdevīgāku pozīciju. Tātad logā plus nosaukums varbūt nevis vai. Viens vai otrs paldies. Čankarlo Skota un pēc tam Bavēkungs. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu a, pateikties referentē par šo ziņojumu. Es piekrītu ēnu referentam un a, attiecībā uz a, šiem lauku izcelsmes produktiem. A, šis uh, režīms, šis marķējums būtu ārkārtīgi svarīgs ne tikai, lai parādītu produk, uh, produktu pievienoto vērtību uh, patērētājiem, bet jo īpaši tādēļ, ka tas palīdz tām geogrāfiskajām zonām, kam būtu šāds marķējums. Es arī gribētu šo garantēto tradicionālo īpatnību norādes. Ci sono solo pochi Šeit dažs punkts varētu tomēr skaidrot labāk, kā piemēram. Intelektuālā īpašuma tiesības, un tas ir minēts 42. pantā. Tāpat arī noteikumu skaidrošana izcelsmes vietu un geogrāfiskās izcelsmes norāžu lietošanai attiecībā uz pārstrādātiem produktiem. Te mums vajadzētu uzņemties vadošāka loma. Vēl viens nemazāk svarīgs jautājums ir. Ir tieši ražotāju grupas, un te ir ļoti daudz jautājumu, kas būtu jāskaidro. Kā jūs teicu, ziņojums ir ļoti labs, un es gribētu pateikties kolēģei par ļoti labu veikto darbu. Paldies! Paldies! Bovē kungam vārds. Oui, aussi, voudrais... Paldies! vēlētos apsveikt referenti, jo es domāju, ka ir ļoti daudz pozitīvu eh, norāžu. Eh, viņas sagatavotie tekstā, piemēram, eh, netiek sapludinātas geogrāfiskās izcelsmes un aizsargātas cilmes vietas norādes, tāpat arī piezīme attiecībās konvencionāliem produktiem. Es domāju, ka tas dot iespēju atpazīt īpašu aprādi. Tāpat arī tas fakts, ka tiek atzīte Eh, agroekoloģiskā ietekme aizsargātiem geogrāfiskām norādēm, cilmes vietas not, eh, norādēm. Un tas ir ļoti eh, būtiski pieprasīt starptautisku atzīšanu. Šeit mēs varam nonākt konfliktā atkal ar savienotēm valstīm par zīmoliem, un tā būs patiesa cīņa. Mums ir pilnīgi skaidri Eiropā jāapstiprina parlamentā, ka mēs Eh, nevēlamies piekāpties. Un pats jēdziens par kvalitātes eh, zīmi eh, tam ir jāsniedz tālāk par Eiropas robežām. Tas ir nozīmīgi tālāk par aspektiem, kuriem varbūt vismazāk piekrītu Tātad, kad mēs runājam par procedūru vienkāršošanu, es labi saprotu pašu domu, bet procedūru vienkāršošana var samazināt e, kritērijas, kas apliecina kvalitāti. Un e, šeit ir nepieciešams e, homoloģēšanas un precī, precīziju darbs, lai netiktu banalizētas kvalitātes zīmes. Tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, Pēdējais punkts attiecas uz mazajiem uzņēmumiem, kur mēs atzīstam, ka ir grūti šiem uzņēmumiem ievērot visus noteikumus, viņi ir iekļauti apsvērumos, bet regulas projektā nav pilnīgi nekas, kas to atkārtotu. Tāpēc nodomi šeit ir labi, bet vajadzētu to iekļaut regulas tekstā, lai e, šis jautājums būtu labāk sakārtots. Pēc tam mēs varam runāt par standartiem, par standartu e, pielāgošanu, koriģēšanu, drīz, drīzāk tās būtu komerciāls normas un sistēma, kas ir balstīta uz eh, industriālu sistēmu un kas eh, nedod iespēju ņemt vērā ražošanas daudzveidību. Un ja mēs standartizējam tikai pēc rūpnieciskiem standartiem, tad mēs marginalizējam veselu rindu ražotāju, kur vairs nevarēs iekļauties šajā sistēmā. Tas ir jāskat, kā to atrisināt. Visā citādi domāju, ka darbs ir lielisks. Dantēn kungs un pēc tam Mato. Paldies! Es gribētu vispirms pateikties referentam par paveikto, referentei par paveikto darbu. Un pievienojos tiem mūsu komitejai, kurus interesē šis temats. Papildus sacītēm gribētu piebilst vēl dažus vārdus par kvalitāti. Ir būtu jānorāda vairāk par sadarbību starp dalību valstīm un komisiju gadījumos, ja Eh, kvalitātes zīme tiek nepareizi vai ļaunprātīgi izmantota, jo šobrīd man šķiet mēs saskaramies ar grūtībām starp valstīm pieturēties pie šiem standartiem. Bet es gribētu runāt par otro tekstu, kas ir regulas priekšlikums, lai grozītu komerces jālīdz tirdzniecības standārtus, jo šeit ir e, vairāki punkti, kas ir pilnīgi pretēji tam, ko šī komiteja aizstāvēja pirms pāris gadiem. Ir trīs punkti, kuru sakarā vēlos izteikties. Pirmkārt, paredzēt to, lai starptautiskie standarti pēc savu raksturu būtu pietiekami, lai varētu autorizēt uh, komercija Eiropas Savienības valstīs. Piemēram, Eiropas Savienībā mēs dažkārt nosakām augstākas prasības nekā kodeks elementārius noteiktajās, lai mēs varētu aizstāvēt e, patērētāju intereses. Un ja mēs piemērojam tekstu tādā skatā, kā tas ir, tad uh, chlorēts izstrādājums, piemēram, var tikt ievests Eiropā, ko mēs nevēlamies. Otrkārt, tiktu eh, zaudētu spēki nosacījumi, kas attiec uz atsevišķiem produktiem, kas attiecas uz dažiem kvalitātes produktiem, kur mēs gribētu piešķirt šo kvalitātes zīmu. Un pēdējais punkts eh, - paziņojums par eh, kvalitāti. Ka, neprecīzā veidā radītu grūtības ar kontroli gan pašiem eh, operatoriem, gan attiecīgajiem, eh, attiecīgām kontrols, kontrols institūcijām. Šeit vajadzētu ieviest precizējumus. Paldies, Mišēl Dantēn. Nākošais Matēns pēc tam eh, Stefāns Stefons. Paldies, priekšsēdētāji. Ar jauno komisāru lauksaimniecībā mēs redzam. Do, Eh, ievērojamas izmaiņas atšķirībā no viņa priekšgājējas. Komisijas priekšlikums vispumā ir pozitīvs, un mēs vēlamies noraidīt eh, to, ka saplūst kopā aizsargāts cilvēks vietas un geografiskās izcelsmes nosaukumi. Gribu to atbalstīt. Un, arī to, ka tiek noraidīti atšķirīgie aizsardzības līmeņi pirmais un otrais. Mēs esam gandarīti eh, par sagatavoto ziņojumu, apsveicam referenti un uzskatām, ka tas atbilst mūsu ražotāju un, un Spānijas eh, delegācijas, tā skaitā Tautas partijas delegācijas bažām. Un vēlos izcelt, ka. E, e, iekļaut e, ne tikai ražošanas, bet arī apstrādes vietu ir ļoti būtiski, un tas ir liels ieguvums, un arī atsaucas uz kalnu izcelsmes produktiem. Un e, īpaši, un atsevišķi vietējo iedzīvotāju grupu saražotie izstrādājumi norādus to ir būtiska. Un es domāju, ka Nozīmīgi ir izmantot Eiropas Savienības eh, simbolus, tas jau tikai eh, norādīts iepriekš. Domāju, ka referente gribēja eh, nodrošināt labāku kontroli ar savu priekšlikumu, bet tas tiks iesniegts kā grozījums no mūsu puses. Un pēc tam gribam uzsvērt to, kas attiecas uz īpašu ražošanas uh, režīmu, kas varētu piešķirt pievienoto vērtību Eiropas izstrādā, izstrādājumiem. Tālāk viena piezīme tirzniecības sakarā. Gribētu sacīt, ka lai gan komisija apstiprina, ka tās nodoms nākotnē ir stiprināt tirzniecības standārtus, tas varētu būt eh, nazis, kur abas malas ir eh, asas un griezošas, un mums vajadzētu uh, izvairīties no tā, ka šie standarti tiek vājināti. Es to daru tikai. E, daru jums zinām tīri piesardzības e, dēļ. Paldies! Molto bene, grazie, onore. Paldies, Matokungs, Stefans Lefols un pēc tam Džeims Nikolsons. Arī es gribēju apsveikt referenti saistībā ar sagatavoto ziņojumu atbalstu daudzas piezīmes, tā skaitā Mišela Dantēna sacīto, bet man ir divi punkti svarīgi. Startautiskais jautājums un nepieciešamā aizsardzība un viedokļa aizstāvē visās sarunās šajā sakarā. Skaidri ir jānorāda, ka kvalitāte ir daļa no Eiropas stratēģijas. Eiropa Eh, rada pusotras reizes vairāk pievienotās vērtības nekā savienotās valstis. Tas ir saistīts ar kvalitātes izstrādājumiem. Tā ir mūsu pozīcija, tā ir skaidri un e, eh, nelokām jāizstāv. Otrakārt, par ražotāju organizācijām, jo eh, kvalitātes zīme ir vēl tālajošāka, un arī šeit ir pilnīgi skaidri jānorāda tas, ka tad, kad mēs runājam par kvalitātes produkciju, pie, tas nozīmē ne tikai pieprasījumu no tirgus un pielāgošanās eh, starp tradicionāli un kvalitatīvi ražotiem eh, produktiem. Mums ir jādomā par ražotāju organizācijām, lai šos jautājumus varētu pārvaldīt vislabākajā veidā. Un es gribētu aicināt stiprināt šo līniju. Paldies! Paldies, Stefan! Džeims Nikolsons nākošais un pēc tam Maginas skundze. Paldies, priekšsādātāji! Es izteikšos ļoti īsi. Es gribētu uh, pateikties par šo ziņojumu un sveicu referenti. Es uzskatu, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem un nedrīkstam sarežģīt eh, šo situāciju vēl vairāk un jādod tomēr zināma skaidrība. Un vienkāršība ir viens no labākajiem risinājumiem visās situācijās, jo pat patērētājs saņem tik daudz informācijas, ka arī patērētāji nespēja to visu uztvert un saprast. Izcelsme ilgi jau ir debatēts eh, šis jautājums, un tā ir liela problēma. Par to mēs esam runājuši daudz un dažādos veidos. Es personīgi uzskatu, ka mums jābūt uzmanīgiem un nedrīkstam pārsarežģīt šo lietu, un prioritāte ir jāliek tieši Eiropas kontekstā, un attiecībās pārtika, kas ienāk no ārpus Eiropas Savienības, tur ir skaidri jānorāda, ka tā ienāk no ārpus Eiropas Savienības, nu tīpaši šeit runāju, pieņemsim, par vistas gaļu, un uh, saistībā ar Merkusur valstīm. Es ar lielu interesi uzklausu diskusijas un es saprotu, kāda ir problemātika saistībā ar kalnu reģioniem. Un varbūt tas būs viens no grūtākajiem jautājumiem, ko mums nāksies turpmāko gadu laikā šai komitejā risināt, jo liela daļa lēmumu, ko mēs pieņemam tagad, un es pats iz, izstrādāju ziņojumu par pienražošanu, tur mēs pārgājām no kvotām uz līgumu slēgšanu, pastāv risks, ka tie cilvēki, kas strādā un dzīvo kalnu reģionos, ka mēs reāli viņus izstumjam no viņu darbības jomas, jo viņi nespēs uh, uh, konkurēt ar tiem, kas strādā citur līdzenumos, uh, zemākos reģionos. Un par izcelsmes vietu un geogrāfisko izcelsmi šie jēdzieni būtu jāizmanto arī, lai nodrošinātu aizsargātību produktiem. Mums ir nepieciešami augstāki standarti Eiropas Savienībā, tas ir skaidrs jau vismaz kādus pēdējos desmit gadus, un patērētāji no tā, to no mums gaida attiecībā uz pārtiks ražošanu un kontroli, lai tas viss atbilst standartiem. Bet tomēr es uzklausīju komisāru. Eh, komi es esmu bijis eh, dzirdējis sarunas par kom no komisijas un padomas puses. Viņi runā par nevis vienotiem standartiem, bet par līdzīgiem standartiem. Un es atvainojos, ir liela atšķirība starp vienādiem standartiem un līdzīgiem standartiem. Un šis jautājums, manuprāt, mums ir jārisina un ļoti skaidri jānorāda, ka nevar ieviest vienlī, vienādu līdzīgu standartus, vienī, līdzīgu standartus tādus, kas tomēr nav vienādi visiem. Paldies, Džeims, un tagad Marija Maginisē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Arī gribu pateikties referentei par šo ziņojumu. Vai jūs varētu paskaidrot, kā tas viss iet kopā ar likumdošanu attiecībā uz uh, pārtikas uh, informācijas sniegšanu patērētājiem? Un, jo šajā pārtikas informācijas pakotnē nav skaidrs, kā parlaments balsos par izcelsmes marķējumu, jo ir zināmas problēmas attiecībā uz iekšējo tirgu un to, kā tas ietekmētu dažās dalību valsts. Un es domāju, ka mums jāapzinās uh, šis jautājums. Otrs jautājums, ko gribētu minēt. Ne visi kalni ir vienādi, ja tā var izteikties. Domāju, ka jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz kalnu reģionu uh, definīciju. Man ir prieks, ka, citie, ka tie ir humors sajūta cilvēkiem pirmdienas pēcpusdienā. Mēs nedrīkstam būt pārāk ierobežojoši attiecībā uz definīciju. Es, piemēram, domāju par savu valstu, par īriju. Kalni kas ir īrijā, varbūt citiem ir tikai tādi pauguriņi, bet eh, ir jāapzinās, ka ir nepieciešama definīcija kalniem vai kalnu reģioniem, ir jādomā par tādu plašāku pielietojumu Eiropas kopienā, un tas nedrīkst būt pārāk ierobežojoši. Kaut gan, kā es teicu, svarīgāks man būtu skaidrojums par šo cilvēks vietas nosaukumu. To es gribētu sagaidīt no referents. Paldies! Paldies Maginis kundzei, un uh, Tagad došu vārdu uh, Marino uh, kungam. Gribu pateikties referentei, personīgi pateikties par veikto darbu. Kvalitātes aizsargāšana. Šajā jautājumā iesaistas dažādi uzraudzības konsorcija un Viņiem tā tad ir jānodrošina arī šī kvalitātes aspekta ievērošana, tāpat arī tirgus stiprināšana. Runājot par marķēšanu, jā, manuprāt, Magines skundze izteica ļoti svarīgu komentāru. Komitejā, tad, kad mēs izstrādājām atzinumu par patērētā informācijas pakotni, arī to mēs iespējams varētu izmantot, lai varētu pozitīvi tālāk vest šīs diskusijas. Tā tad tagad dod vārdu Loretai Marino un pēc tam uh, turpināsim. Paldies, uh, priekšsēdētāji, saka Eiropas komisijas pārstāve. Es gribētu pateikties uh, referentei par uh, šo ļoti visaptvarošo ziņojumu. Bija ļoti Eh, labi redzēt, ka šis eh, pozitīvs eh, komisijas priekšlikums tiek ņemts kā ļoti pozitīvs pamats, jo mums jau galvā ir kopīgs mērķis nodrošināt kvalitāti pārtikai priekšpatērētājiem. Es gribētu runāt par dažiem grozījumiem, uz kuriem atsaucās arī referenta. Un gribētu paskaidrot komisijas pozīciju šajā sakarībā. Runājot par uh, garantiju paplašināšanu arī uz pārstrādātu pārtiku. Šeit mērķis ir eh, nošķirt citas sistēmas, jo patērētājiem ir grūti saprast, kādas ir atšķirības starp dažādajām logo un marķēšanas sistēmām. Tieši šī iemesla dēļ komisija vēlējās ierobežot uh, šo lietojumu attiecināt uh, tātad garantētās tradicionālās īpatnības, šīs norādes tikai uz nepārstrādātiem produktiem. Tālāk runājot par ražošanas fāzi, komisija ir ņēmus vērā nepieciešamību sniegt lielāku skaidrību un uh, referentes eh, priekšlikums, jāsaka, pilnībā neatrisina problēmu, bet, kā es teicu, mums ir nepieciešama skaidrība attiecībā uz visu ražošanas fāzi un lai tā visa tiktu attiecīgi ietverta. Runājot par 12. pantu, 12. pantu trešo punktu eh, par obligāto logo, esam ņēmuši vērā referents pozīciju, bet tāpat laikā gribu norādīt, ka te var rasties uh, problēmas, tādas kā bumeranga veida uh, problēmas, kuras varētu ierobežot šī logo izmantošanas iespējas ārvalstu produktiem. To varētu izmantot tikai tiem, kas iziet individuālo autorizācijas uh, apstiprināšanas procedūru. Un tas tādējādi varētu apdraudēt mūsu divpusējās sarunas, jo bieži vien divpusēju sarunu laikā no Eiropas Savienības uh, puses mums ir daudz produktu, kurus mēs gribam aizsargāt. Un bieži vien ir tikai daži produkti, kas ir otrai saruna pusē. Ja mēs izmantojam tikai tos produktus, kuriem ir individuāls procedūras, tad uh, šīs sarunas būs daudz sarežģītākas un tas jautājumu neatrisinās. Un valsts, kuras izmanto šis geogrāfiskās izcelsmes norādes, turpinās to darīt. Tālāk runājot par uh, brīvprātīgo elementi. Es došu vārdu savam kolēģim Hermanam, kurš par to pastāstīs sīkāk, bet visā visumā mēs uzskatām, ka brīvprātīga kvalitātes marķēšana ir paredzēta, lai veicinātu kvalitāti, stimulētu to. Un no vienas puses tas pareizi ir iekļauts kvalitātes regulā, bet tāpat laikā ir nepieciešamas norādes daudzajos un dažādajos tiesību aktos, uh, gan no komisijas, gan no padomas puses, bet būtu labi visu šo sistēmu, tā teikt, sakārtot, lai tā būtu vienota. Runājot par ziņojumu. Tur ir minēts arī komisijas ziņojums eh, par vadlīnijām, par eh, aizsargāto geogrāfisko izcelsmes eh, norādi un par privātu certifikācijas sistēmu. Te esam piefiksējuši šo referentes lūgumu. Tālāk. Par ražotāju grupām komisijas pozīcija ir šeit rezervētāka. Komisija gribētu norādīt, ka pirmām kārtām regula atzīst to lomu un tās tiek pilnībā atzītas arī reģistrācijas procedūras ietvaros. Tātad komisija atzīst šo grupu lomu garan, eh, kvalitātes garantēšanā, tāpat arī, lai nodrošinātu tirgus eh, uzraudzību un lai nodrošinātu informācijas sniegšanu kompetentajām iestādēm. Bet, kā es teicu, mums ir tāda rezervētāka pozīcija attiecībā uz ražošanas eh, pārvaldību un šis jautājums, šis elements ir ļoti lielā mērā saistīts ar geogrāfisko izcelsmi, tieši runājot par tirdzniecību un mārketingu. Un, lai kurš to veiktu, viņam nav obligāti jāuzspiež piedarība ražotāju grupām. Un, jā, šis geogrāfiskās izcelsmes norādes var atšķirties no konkrētā uh, zīmola. Te varētu rasties konflikti ar konkurences standartiem. Un tas varētu radīt problēmas arī valstīm, kas uh, turpmāk iestāsies uh, Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs gribētu aicināt tādu uzmanīgu pieeju un uzmanīgi izsvērt grozījumu iesniegšanu. Šai sakarībā komisija ir piefiksējusi referentes grozījumu par a, uh, ražošanu kalnu reģionos. Jāsaka, tas nav nekas jauns. Šis elements jau uh, tiek konstanti aplūkots kopš 2009. gada. Ir izstrādāta arī zaļā grāmata šai sakarībā, un komisija arī, kā es teicu, šo elementu vienmēr ņēmus vērā kopš minētā datuma. Tas arī viss īsumā no manas puses un pavisam īstošu vārdu Hermanam savam kolēģim. Thank you, I, uh, Mr. Chairman. I also like to... Paldies priekšsēdātāji, arī es gribētu pateikties uh, uh referentei uh, Garsie Peres par uh, šo uh, komisijas priekšlikumu. Es saprotu, ka ir diezgan liela vienprātība ka ir diezgan liela vienprātība attiecībā uz šo komisijas priekšlikumu un uh, ziņojumā ierosināto par izniecības standartiem. Un man ir liels prieks redzēt, ka ir nepieciešams radīt vispārējais uh, tirzniecības standarts, un šī doma tiek pozitīvi atbalstīta. Ir nepieciešams ievērot tirgus prasības, un tāpat laikā uzsvars ir jāliek uz kvalitāti un tam visam ir jāatbilst tām prasībām, kas ir uzlikts ražotājiem un visai tālākai tirzniecības ķēdēji. Šai kontekstā priekšsēdētāji gribētu atbildēt arī Dantēna kungam, kurš pauda, zinām, varbūt tādu neusticību kontrolēm. Mēs zinām, ka šos kontrolas pasākumus var veikt, balstoties arī uz riska analīzi, un neaizmirstiet, ka šie vispārējie tirzniecības standarti jau tiek izmantoti attiecībā uz produktiem, uh, kas saņēma eksporta uh, kompensācijas un uh, tam līdzīgām situācijām, un tāpēc mēs nesaskatām šeit īpašas grūtības. Tāpat gribu vēlreiz norādīt, ka tiesniecības standārts ir ārkārtīgi svarīgs elements kvalitātes politikas nodrošināšanā, kas dod ieguldījumi un nodrošina ekonomiskos nosacījumus tirzniecībai un produktu kvalitātes ievērošanai. Gribu atzīmēt, ka uh, centieni vienot esošo tiesisko pamatu ar horizontālu pasākumu palīdzību, šī pieeja tiek pozitīvi vērtēta. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka nav nekādi centieni no komisijas puses uh, mazināt pašreizējos tiesniecības standartus. Un uh, šis pasākums vairāk ir saskaņošanas uh, mērķa vārdā, nevis lai mainītu jau esošos standartus. Tāpat arī ņemam vērām, ka referente uzskata, ka pieeja visā visumā ir uh, līdzsvarot, un to viņi ir atzīmējis. Tālāk runājot par grozījumiem. Konstitucionālais jautājums. Komisija piekrīt šī teksta saskaņošana ar komitoloģiju un uh, ņem vērā arī jautājumu par deleģētajiem aktiem. Runājot par priekšlikuma kontekstu, galvenais grozījums ir jautājumā par to, vai brīvprātīgus kvalitātes nosacījums nosaka balstoties uz uh, kvalitātes prasībām vai vienotās tirgus organizācijas prasībām. Galvenā doma ir uh, palīdzēt ražotājiem izvietot tirgu konkrētus produktus un runājot par brīvprātīgiem kvalitātes nosacījumiem tie nodrošinās labāku konsekvenci. Bija vēl pāris jautājumi, uz kuriem es varētu atbildēt. Cik lielā mērā starptautiskās normas šeit būtu izmantojams Eiropas Savienībā? Es gribu pārliecināt arī Dantēna kungu, ka starptautiskās normas attiektos tikai tad, ja Runa ir par vispāriem tirzniecības standartiem un gribu atgādināt, ka tas nav nekas ārkārtējs, ja mēs šeit attiecinām starptautiskās normas, tā tas tiek darīts attiecībā arī uz vīnu. Tur ir zināms kodeks un arī citas informācija, e, situācijas, kad mēs izmantojam starptautiskas normas un kāpēc, lai mēs to nedarītu, ja nekas īpašs konkrētajā gadījumā nav Tika pausts risks, ka mūsu vispārējās tirdzniecības normas varētu iet pretrunā nacionālajām normām. Nē, mēs tādu situāciju negribam pieļaut, un mēs esam gatavi skaidrot tekstu, lai nodrošinātu, ka arī nacionālās valsts normas būtu atbilstošas arī tajos gadījumos, kad nav Eiropas uh, Savienības normu. Un lai tas viss, protams, būtu saskaņots ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikums un es ar prieku arī konstatēju, ka referenta visā visumā piekrīt mūsu priekšlikumam. Tātad mēs šai sakarībā ar prieku varam atzīmēt, ka mēs esam gatavi darbu turpināt un ceram, ka darbs arī ātri noslēgsies padomē. Vēl viens jautājums bija jautājums par augļiem un dārzeņiem, par specifiskām normām mums bija nepieciešams veikt uh, pirmo izvērtējumu uh, ietekmei, kāda varētu būt atsakoties no konkrētiem augļu un dārzeņu standartiem, un uh, šis pētījums parāda, ka praktiski nekādas lielas atšķirības tas nerada ne patērētājiem, ne arī tirgus dalībniekiem. Tātad uh, mēs šai sakarībā neredzam, ka būtu kaut kāds kaitējums noticis, tāpēc, ka mēs esam atcēluši konkrētus tirdzniecības standartus augļiem un dārziņiem. Un atcerieties, ka augļiem un dārziņiem pastāv tirdzniecības standarti, svarīgākie standarti joprojām ir spēkā, kas aptver apmēram 70% augļu un dārzeņu. Tātad, kā es teicu, visas svarīgākās lietas joprojām ir spēkā. Paldies! Like un ar to es arī noslēdzu priekšsēdētāju kungs. Paldies! Bene, grazie direttore Veslainen e adesso darei la parola. Paldies. Presidente došu vārdu īpašās lauksaimniecības komitejas pārstāvim. Nök úr, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és figyelmesen hallgatom a hozzászót. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, man liels prieks piedalīties šai sanāksmē, un es ar interesi klausījos uh, jūsu debatēs par uh, kvalitātes paketi, un tā ir viena no Ungārijas prezidentūras prioritātēm, uh, strādājot padomē. Mēs šobrīd uh, rūpīgi izskatām šo tekstu. Šodien notika darba grupas sanāksme, tā būs jau rīt un parīt, un mēs turpinām darbu pie šiem um, tiesību aktu priekšlikumiem, pievēršoties konkrētiem specifiskiem aspektiem. 17. aprīlī lauksaimniecības ministris sapulcēsies sanāksmē un apspriedīs kvalitātes paketi. Mēs šeit izvirzām divus jautājumus ministriem par vietējiem ražojumiem un par kalnu reģionu ražojumiem un arī par, tāpat mēs apspriedīsim citus kvalitātes paketes aspektus. Padome ir gatava sadarboties ar Eiropas parlamentu šajā jautājumā un, protams, arī ar Eiropas komisiju. Paldies par uzmanību. Paldies Laslo Vaidas kungam. Un tagad atkal vārds referentē noslēguma vārdiem. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī komitejas locekļiem, kur darīja zinām savus viedokļus, kā arī visiem eh, mūsu komitejas locekļiem. Es domāju, ka vispārīgi runājot, būs iespējams panākt eh, vienošanos parlamentā par būtiskiem jautājumiem, ņemot vērā runātāju sacīto, viņu nostājas bija nianses, kas ir jā, eh, jāprecizē, taču attiecībā uz pamatjautājumiem, kāds ir ražotāju organizāciju loma, kāda ir, kas attiec uz kalnis produktiem, par, par ražošanas etapiem, izskatās, ka mēs esam vienoti. Un vēlos, lai jūs zināt, ka mēs esam atvērti sarunām, un ja ir kādi jautājumi, kas ir kādi precīzāki, detalizētāki, ar vairāk niansēm, tad mēs eh, visu šeit varam koriģēt. Mums būs eh, tikšanās ar eh, grupu pārstāvjiem, un es domāju, ka mēs varam strādāt ar to, kas mūsu rīcībā jau ir. Protams, savs nianses būs visur, bet izskatās, ka pamat jautājumos esam vienoti. Bet es gribēju tagad pieminēt divas lietas. Vienu nosaucamā Gines skundze. Manuprāt, ka šeit piekrīt atbildi dot komisijai attiecībā uz iz, izcelsmes vietas marķējumu Un šeit es neko daudz vairāk nevaru piebilst. Es domāju, ka te atbildi ir jāsniedz komisijai un e, citos gadījumos lauksainiecības komiteja var izteikties tad, kad mēs skatām jautājumu pēc jautājumu, gadījumu pēc gadījumu un tad mēs arī varam eh, redzēt, kā komisija atbild uz šeit paustajām bažām. Tad vēl viens jautājums, tikai viens jautājums, ko norādīja komisija attiecībā uz tiem iedzieniem, kas ir rezervēti kā fakultatīvi. Mūsu mērķis ir stiprināt kvalitātes sistēmu, un tāpēc mums ir kvalitātes regulējums ar diviem līmeņiem. Uh, ģTI, eh, geogrāfiskā izcelsme, aizsargāta cilnes vieta, kas labāk raksturo mūsu produktu kvalitāti. Un tad ir citi rezervētie termini, tādi kā kalnu produkts, kur šķiet mēs visi piekrītam. Es domāju, ka to vajadzētu diferencēt no tā, kas tad ir šie pārējie produkti, kur vienīgā kopīgā piezīme ir ir, pazīme ir tā, ka tie ir fakultatīvi, un galvenais mērķis ir norādīt e, patērētājiem, ka šis e, izstrādājums atbilst noteiktam audzēšanas vai, vai, vai kultivācijas veidam, vai tas ir augsta eh, spieduma eļļa vai, vai cits izstrād, izstrādājums. Tad, kad mums Tad, kad mēs jau atkal runājam par geogrāfiskās izcelsmes vai cilmes vietas not, Eh, no teikumiem, kur šie jautājumi jau ir ņemti vērā. Un tāpēc vienīgais kopīgais punkts šiem visiem terminiem ar pārējiem kvalitātes režīmiem ir tas, ka šajā gadījumā tie ir fakultatīvi, jeb neobligāti. Un tāpēc eh, nebūtu pietiekami to iekļaut šajā sakarā, un tie varētu palikt vispārīgajā tirzniecības uh, standartā. Un uh, vēlos atkārtot, ka ja mēs vēlamies veidot spēcīgu sistēmu un mums ir kvalitātes regulējums, tad atvērt to šīm rezervētajiem jēdzieniem, no, nu, būtu izkliedēt pašas sistēmas, kvalitātes sistēmas būtību. Un tāpēc es uzskatu, ka tur, kur vajadzētu šīs, šiem jēdzieniem būt e, norādītiem, par to lemja e, eh, vienotie noteikumi. Tālāk eh, vēlos sacīt, ka Esmu atvērta visiem komitejas locekļiem, protams, vajadzēs uzlabot priekšlikumu, vajadzēs ieviest atsevišķas nianses, un es ceru, ka mēs varēsim nonākt pie vienošanās, lai mēs būtu ar spēcīgu nostāju, tad, kad mēs nonākam pie sarunām, kas tiks novestas veiksmīgi līdz galam gan komisijā, gan padomē. Paldies! Bene, grazie, Irāše Garcia Perez. E Paldies referentei. Es vēlos pateikties visiem, kas uzstājās debatēs, vēlos pateikties komisijas pārstāvjiem un prezidentūras uh, pārstāvim. Un šodien uh, pēdējais darba kārtības punkts ir uh, grozījumi Eiropas parlamentu un padomes regulā Referents ir Giovanni Lavija. Galvenais uh, komisijas uh, priekšlikuma mērķis ir regulas saskaņošana ar Lisabonas līgumu, un referents ir sagatavojis dažus grozījumus. Es uh, vēlos tagad dot vārdu Lavija vieskungam un atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. maisa 12 dienā. Balsošana ir paredzēta mūsu komitejā 24. un 25. maijā. Tagad vārds referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos mums ir nepieciešams uh, saskaņot uh, šo regulu 1290-2005 ar uh, jauno līgumu. Šeit ir runa par deliģētiem aktiem un izpild aktiem. Un ir uh, izskatot komisijas priekšlikumu par kritērijiem abu veidu aktiem, mums ir jāpievērš īpaši uzmanību tām jomām, kur uh, tiek uh, izsniegti deliģētie akti un jādomā par uh, izpildes aktu īstenošanu. Protams, parlamenta uh, darbs saskaņojot uh, citas regulas ar Lisabonas līgumu arī uh, virzās uz priekšu. Un mēs arī esam ieklausījušies dalību valstu parlamentu viedoklī, un daži grozījumi ir saistīti ar deliģētajiem aktiem. Par termiņu par iespējamo uh, termiņu pagarināšanu, par komitejas procedūrām. Mēs esam iesnieguši šos uh, grozījumus līdztekus ar priekšsādētāju konferences uh, lemto 3. martā. Tūkstoši 189.2011 par komis, to, kā komisijai jāpilda īstenošanas uh, pilnvars. Daži no iesniegtajiem grozījumiem attiecas uz procedūru vienkāršošanu. Proti mēs vēlējāmies vienkāršot klasifikāciju attiecībā uz ELGF un līdzekļu atgūšanas procedūru, lai mazinātu juridisku administratīvo slogu dalību valstīm. Tāpat uh, regula 29, 12, 90, kur dalību valstis tiek nostādītas uz uh, vienotiem pamatiem attiecībā uz līdzekļu izmantošanu, lauku attīstībai. Un šeit līdzekļi tiek piešķirti automātiski konkrētām programmām. Un uh, saistībā ar nacionālo plānu īstenošanu. Šeit mums ir kon konkrēts eh, grozījums par nacionālām kompensācijām, lai saglabātu atsevišķām dalībvalstīm noteiktos izdevuma maksimālos apjomus. Priekšstādātais paldies, Giovanni. Es nezinu, vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu. Ja nē, tad es došu vārdu uh, komisijas pārstāvim. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms es vēlētos pateikties Lavijas kungam par uh, šo ļoti interesanto ziņojumu projektu. Mēs piekrītam vismaz pusēji no iesniegtajiem grozījumiem. Mēs atbalstām pirmo, otro, astoto, devīto un desmito grozījumu. Jo, kā Lavijas kungs ir norādījis, šajos eh, grozījumos eh, mēs eh, saskatām kopīgās intereses un komisija var tos atbalstīt. Vēl viena piebilde. Vienošanās paredz iespēju uh, uz ierobežo termiņu noteikt uh, pilnvaras komisijai, kā tas ir paredzēts 7. grozījumā. Tālāk par 3. un 4. grozījumu. Mēs uzskatām, ka netiešā veidā Šeit ir centieni svītrot atsaucas uz padomi. Šeit ir runa par uh, finanšu disciplīnu, kas ir paredzēta uh, regula 73.2009.11. pantā. Un šis jautājums jau ir izskanējis iepriekš citās debatēs par šo jautājumu. Protams, ir saikne starp um, grozījumiem uh, uz uh, finanšu disciplīnas uh, noteikumos un regulā 73 2009 mēs uzskatām, un uh, es to atkārtoju vēlreiz, ka padomē ir jārīkojas ar, uh, saskaņā ar līguma 43. panta 3. punktu. Nosakot finanšu disciplīnas uh, procentu vai korekcijas. Tas ir attiecināms tikai uz tiešajiem maksājumiem. Uh, tas attiecas uz sniegto palīdzību, un tas ir svarīgi mūsu čet, uh, interpretācijā par uh, šo pāntu 43.3. Saskaņā ar līgumu komisijai skaidri jānošķir dažādi noteikumi, kas ir spēkā. Mēs uzskatām, ka šīs uh, korekcijas un uh, to procentuālais apjoms uh, EGLF lauksaimniekiem un finanšu disciplīnai. Pēc komisijas domām tas viss ir jānosaka padomē. Es vēlētos runāt par vēl vienu aspektu. Un tas ir īpaši būtiski. Un uh, varētu teikt, ka šeit mēs raugāmies uz šo, šo ainu no citas puses. Kom, eh, padome nerīkojas kā likumdevējs, bet tikai reaģē. Viņiem nav manevrēšanas iespēju ņemot vērā pašreizējo budžeta situāciju, ko ir noteikušas budžeta lēmēja iestādes un konkrēti parlaments. Tāpat ir jāuzsver uh, fakts un jāatzīstas, ka tiesību aktu pieņemšana tikai trīs mēnešu laikā un tas ir laiks, kurā tiek uh, īstenot finanšu disciplīnu. Patiesībā šis termiņš nav reāls. Par, parlamenta iesaistīšana šai procesā uh, atstāja visu komisijas uh, ziņā attiecībā uz finanšu disciplīnas īstenošanas nosacījumiem. Tālāk par piekto grozījumu. Šeit ir runa par uh, pasākumu veikšanu saskaņā ar komisijas uh, uzskatu, nosakot uh, griestus saskaņā ar 12. panta trešo punktu. Mēs uzskatām, ka šeit uh, ir spēkā pā, 43. panta otrais punkts līgumā. Komisija sprāta tas, ka tikai padome var šos jautājumus izlēmt, tas ir jāsaglabā spēkā. Ja, piemēram, mēs runājam par atbalsta apjoma noteikšanu. Un Tālāk sestais eh, grozījums. Komisijas priekšlikumā bija eh, tikai paredzēts saskaņot šo eh, normu ar Lisabonas līgumu, un vairāk nekas cits te nebija padomā mums. Un mēs tikai saskaņojam regulu ar Lisabonas līgumu un ne, neejam nesoli tālāk. Tālāk par uh, deleģēto pilnvaru ilgumu un uh, ierobežojumu noteikšanu uh, uz pie, pieciem gadiem, tas mums rād, varētu radīt citas problēmas, jo pastāv risks, ka nebūs pēctecības īstenojot uh, šo regulu. Un uh, tas varētu radīt nopietnus uh, sarežģījumus. Un tādēļ es vēlētos ieteikt tādu pilnīgi reālu risinājumu, proti neierobežotas uh, deleģētās pilnvaras, un kad uh, padome piešķir šādas pilnvaras komisijai, tās nav ierobežotas laikā. Un uh, komisijai un padomē gal galā ir pilnvaras uh, veikt uzraudzību par tām pilnvarām, kas ir piešķirtas komisijai. Es vēlētos pateikties uh, komisijas pārstāvim un tagad dot vārdu Lavijas kungam. Un eh, es eh, vēlējos tikai uzsvērt eh, atsauci uz 43. pantu. Tas laikam ir ļoti aktuāls temats. 43. pants no lēmumu pieņemšanas procedūras izslēdz parlamentu. un varbūt citos, citu aktu saskaņošanā ar uh, Lisabonas līgumu var tikt panākta vienošanās par šo punktu, tā ka parlaments joprojām īsteno savus pilnvaru saskaņā ar Lisabonas līgumu. Un uh, Lisabonas līgums mums piešķir papildu pilnvaras, tīpaši attiecībā uz budžetu. Un uh, līgumā ir noteikta ļoti konkrēta loma parlamentam budžeta jautājumos. Tagad vārds uh, atkal Giovanni. Jā, es uh, gribu pateikties komisijas pārstāvim, kas ļoti skaidri, skaidroja pozitīvas uh, komisijas nostāju par uh, grozījumiem. Par dažiem jau ir, zinām, vienprātība tos es tā teikt nolikšu vienā malā. Runājot par citiem jautājumiem, ir dažādi viedokļi ne tikai par tehniskajiem aspektiem, bet arī par politiskajiem, kas saistīti ar parlamentu lomu. Parlaments vēlas būt iesaistīts lēmumu pieņemšanā tā vietā, lai vienkārši vērot no malas. Mums, protams, nepieciešams noskaidrot līdz galam šos jautājumus, bet gribu atgādināt vēlreiz saistībā ar pēdējo grozījumu. Kā jau Longo kungs minēja, tas bija viens no grozījumiem pēc būtības. Domāju, ka tad, kad mēs balsojam par jaunu procedūru, parlaments vēlas, lai tam būtu sava teikšana. Un domāju, ka tas ir pamatot, lai parlaments un arī šī komiteja vēlētos nākt klajā ar, ar saviem grozījumiem regulas tekstam. Es saprotu, ka šis ir jautājums pēc būtības, un uh, direktora kungs par to mums nevar paust nekādu viedokli šodien, bet uh, tieši par šādiem jautājumiem mūsu komitejai būtu jādod iespēja izteikties. Un parlamentam būtu jāspēj norādīt, ko tas vēlas. Tā, lai teksts, par ko notiek balsošana, lai tas varētu būt reāls pamats rīcībai, padomē un komisijai. Mūsu komitejā mēs izskatīsim šo tekstu un raudzīsimies, ņemot vērā arī Kastro kunga teikto, ir arī citi grozījumi, par kuriem vēl varētu runāt, un pēc tam notiks balsošana. Paldies visiem, saka priekšsēdētājs. Mēs beidzam mūsu komitejas sēdi un turpināsim sēdi pulksten viņos.